Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Kolēģi. Mēs um, turpināsim darbu. Šī, šajā rītā pirmais punkts mūsu darba kārtībā ir sveikt un uzklausīt Ungārijas uh, premjerministru vietnieku un valsts administrācijas un tieslietu ministru Ciboru Navrasiču. Viņš ir kopā ar mums un mēs uzklausīsim viņa prezentāciju par Ungārijas prezidentūras aktivitātēm šajā jomā, justīcijas jomā, tuvākajā prezentāciju klausīsim tuvāko 10-12 minūšu laikā un piedāvāju strādāt tā kā vakar. Pirmās eh, jautājuma kārta koordinatoriem maksimāli 2 minūtes, pēc tam pirmā kārta ar ministra atbildēm un pēc tam otrā jautājuma kārta, kurā var piedalīties visi deputāti, kuri vēlas izteikties, un pēc tam noslēdzošā kārta ministram. Un, ministra kungs, sveicam jūs, un jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies par šo iespēju izteikties par prioritātiem jūsu Eh, Ungārijas prezidentūras ehm, sagatavotēm prioritātēm justīcijas jomā un vēlamies arī sniegt izkopsavilkumu un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ar jūsu atļauju es eh, izteikšos pat vēl īsāk nekā piedāvāja priekšsēdētājs, lai jums sniegtu vēl vairāk laika iespējamajiem jautājumiem. Un tagad ehm, ļoti īsi mūsu mērķi tieslietu jomā. Mēs vēlētos, lai Ungārijas prezidentūras laikā varētu e, redzamā un taustāmā veidā virzīties pa priekš, uz priekšu e, ceļā tuvinot Eiropas Savienību tās pilsoņiem. Es domāju, ka tas nozīmētu krietni pavirzīties uz priekšu trīs jomās. Pirmā no tām papildus ir vispārīgs Ungārijas prezidentūras mērķis. Un e, tas nozīmē labāka e, redzamība tam, kas ir pilsoņtiesības e, laikā, kad mēs apstiprinām Eiropas Savienības politikas. Šeit ir runa par to, ka tiek pievērsta lielāka uzmanība pamattiesībām uz Stokholmas programmas bāzes. Un šeit ir runa par visu šķēršļu pārvarēšanu Eiropas Savienības sabiedrības virzībai uz priekšējā jomā. Jūs lieliski zināt, ka pēdējā laikā Eh, mēs esam krietni vien pavirzījušies uz priekšu šajā eh, jomā. Pagājušā nedēļā eh, Gēdelē, Ungārijā padomas neformālajā sanāksmē mēs apspriedām Eiropas komisijas ziņojumu par Eiropas Savienības pilsoņiem. Šī pasākuma laikā mēs analizējām tos mērķus, tos šķēršļus, kas, ar kuriem saskars komisija savā darbā. Tāpat arī mēs identificējam pasākumus un darbības, gan juridiskus, gan nejuridiskus, kas mums ir jāievieš praksē, lai mēs varētu šīs barjeras pārvarēt. Tādā pat veidā šajā neformālajā ministru sanāksmē mēs arī apspriedām to, kā mēs varam rīkoties efektīvākā veidā nākotnē, lai integrētu pamatiesību dimensiju klātesošākā un efektīvākā veidā visā eh, padomas funkcionēšanas sistēmā. Un vēl viens punkts, kas būtu jāpiemin šajā jomā, eh, tas gan ietilpst eh, komisijas kompetencija vairāk, tomēr var tikt apspriest arī padomē, šeit ir runa par Eiropas Savienības pievienošanos cilvēku tiesību Eh, konvencija. Es domāju, ka mēs to varēsim eh, īstenot Ungārijas prezidentūras laikā, arī krietni pavirzīties uz priekšu šajā jomā. Un arī, lai mēs varētu virzīties uz priekšu Eiropas Savienības iekšējais likumdošanas darbā, kas eh, padarītu iespēju mūsu pievienošanos šai konvencijai. Un nākamā būtiskā joma arī saistāma ar Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām Un šeit ir runa par konkrētiem soļiem, kas mums ir jāspēr Ungārijas prezidentūras laikā, un saskaņā ar mūsu gaidām var, tie varētu izpausties pilsoņu ikdienas dzīvē. Tādējādi tiem krietni vien atvieglojot dzīvi tuvāko pus, sešu mēnešu laikā. Mēs vēlamies Eh, krietni vien strādāt pie eh, palīdzības upuriem un upura aizsardzības eh, jautājumiem. Mēs veidosim ceļu kārti un noturēsim konferenci, kas ir paredzēta upura aizsardzības jautājumiem. Un arī uzklausīsim Eiropas komisijas prezentāciju paketē, kas ir paredzēta upura aizsardzībai un uzsāksim tās apspriešanu. Tālāk E, tiesības par informāciju e, krimināla procesos. Es domāju, ka e, vēl Ungārijas prezidentūras laikā mēs varēsim krietni vien pavirzīt uz priekšu šo jautājumu. Un arī sakārtot jautājumus attiecībā uz informāciju, kas sniedzam kriminālas, krimināla procesu un kriminālas tiesvedības laikā. Tāpat arī mēs runāsim par harmonizāciju dažādās juridiskās sistēmās, kas attiecas uz mantojumiem, jo ikvienā valstī situācija ir atšķirīga, procedūras ir atšķirīgas, eh, tad, kad ir runa par mantojumu saņemšanu, un mēs mēģināsim nākotnē šos procesus vienkāršot. Tāpat arī, arī pašu uzmanību mēs izturēsimies pret Briseles viens līgumu, kas attiecas uz savstarpēju atzīšanu un izpildi Eh, civilu va, eh, eh, tiesību procesu izpildē un īstenošanā. Un gribu šeit pasvītrot arī to, kā runājot par mūsu darba efektivitāti, šeit ir runa par ciešu sadarbību starp visām institūcijām. Esmu pārliecināts, ka debašu laikā un mūsu prezidentūras laikā būs dažādas jomas, kurās mēs Mums vajadzēs apzināties, ka bez auglīgas sadarbības starp Eiropas parlamentu un padomi mēs nevarēsim līdz galam novest pie manis pieminētos mērķus, un tāpēc es aicinu uz eh, labu sadarbību šo parlamentu komiteju, lai mēs varētu veiksmīgi pabeigt eh, mūsu prezidentūras darbu. Savukārt mēs apsolām elastību no savas puses, vai citiem vārdiem darīsim visu, kas ir mūsu rokās, lai padomu uh, eh, E, parlaments varētu labi sadarboties un vislabākajā veidā e, novest līdz galam mūsu kopīgo darbu. Un līdz ar to priekšsētātā esmu savu uzstāšanos pabeidzis. Paldies, ministra! Un paldies par to, ka izteicāties tik kodolīgi. E, sniedzot mums kopsavilkumu prezidentūras darba programmai. Tagad mēs atveram jautājumu kārtu koordinatoriem. Pirmais jautājums to uzdod Saimons Busotils no Tautas partijas e, uz divām minūtēm. You, paldies priekšsēdētājiem, paldies arī premjerministra vietniekungs par jūsu prezentāciju un par to, ka esat ieradies šorīt šeit pie mums. Ir vairāk jautājumu, par kuriem gribētu jums pajautāt. Pirmais, ko jūs pats minējāt par upuru aizsardzību. Kā es saprotu, tad uh, padomē situācija ir bloķēta attiecībā uz upuru aizsardzību šajā priekšlikumā. Tas uh, ir priekšlikums, kas ir iesniegts padomē. Es gribētu zināt, vai jūs centīsieties virzīt uz priekšu šo priekšlikumu, lai panāktu uh, laicīgu vienošanos, vai arī jūs gaidīsiet jaunu priekšlikumu no komisijas, kur mēs varētu sagaidīt uh, jūsu sešmēnešu prezidentūras laikā vēl. Otrs jautājums, par kur gribēju pajautāt. Nesmu pārliecināts, vai jūs esat uh, tas, kurš ir atbildīgs par šo lietu, bet uh, pajautāšu tik un tā. Pagājuši gadu ap šo laiku šis parlaments aktīvi strādāja uh, pie vienošanās ar ASV par bankas datu apmaiņu. Šis te slavenais SWIFT nolīgums. Un viens no nosacījumiem, lai mēs varētu apstiprināt šo, um, šo te uh, programmu, uh, mēs gribējām tādu uh, ESTFTP tātad eh, pašu Eiropas eh, teroristu izsakošanas programmu, nevis tikai paļauties uz Amerikas programmu. Un tāpēc es gribēju jautāt, ko jūs prezidentūra darīs, lai panāktu progresu šeit, jo jau ir pagājis gads un tagad par finanšu plānu. Gribētu uzzināt, kādas idejas eh, prezidentūra izvirzīs attiecībā uz tuvojošajos debatēm par, jaunajiem, par jauno finanšu plānu. Uh, protams, ka jūsu jomā pilsoņu brīvību un tieslietu jomā. Thank you. Paldies. Un sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Tātad Klots Morais. Es arī gribēju jautāt par finanšu plānu un par upuriem. Un tie ir jautājumi, kas ir ministra portfelī. Mēs saprotam, ka Redingas kundze nāks klajā drīz ar priekšlikumiem, un ministrs droši vien apzinās, ka šajā parlamentā nozogu, noziegumu upuru jautājums uh, un atšķirība uh, no krimināla sistēmās uh, Eiropā ir ļoti būtisks, tāpēc gribēju jautāt, kādus konkrētus priekšlikumus jūs izteiksiet, kādus pasākumu kopumus jūs piedāvāsiet, jo īpaši uh, kriminālu noziegumu upuru uh, sakarā. Otrakārt, ministra kungs, uh, ja jūs man atļautu, gribētu pajautāt vienu papildu jautājumu par uzklausīšanu, kas notika pagājušajā nedēļā, un jūs atbildējāt uz tiešu jautājumu, ko es jums uzdevu. Uh, Tagad esam saņēmuši eh, vēstuli no Krūzes kundzes eh, Ungārijas prezidentūrai. Jūs droši vien zināt par šo vēstuli diskusijas uzklausīšanā. Pagājuši pirmdien mēs eh, jautājām sniegt precīzu atbildi par mēdījiem, un vēstulē tika paustas papildus bāžas, un vienā punktā viņi runāja par uh, līdzsvarotu noklājumu, kas attiektos uz visiem plašsaziņas līdzekļu piedāvātājiem. Vai jūs varētu paust savu viedokli? Un vai ir attaisnojami šie ierobežojumi presas un mediju brīvībai? Thank you. Paldies. Alda grupas vārdā Vēberskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs par to, ka prezentējāt virkni jautājumu, kas uh, uh, Ungārijas prezidentūrā ir svarīgi. Tā kā uh, kolēģi jau runāja par upura aizsardzību, tad uzreiz pāriešu pie vēl citiem īsiem jautājumiem. Jūs minējāt pilsonības jautājumu. un ka jūs jau esat domājuši par to, kā pārvarēt radušos šķēršļus. Vai jūs varētu pastāstīt vairāk par to un dalīties savās idejās ar mums? Ļoti interesants uh, paziņojums bija par to, kā uh, piemērot pamatiesības uh, padomas aktivitātēs. Par to arī gribētu saņemt vairāk informācijas, tātad kāda ir jūsu vīzija šajā jomā. Uh, Un gribētu arī zināt, cik lielā mērā un kā Ungārijas prezidentūra iesaistīsies eh, novērojot, vai varbūt pat vēl plašāk iesaistīsies eh, šī jaunā nolīguma sarunās ar ASV par datu aizsardzību. Paldies! Thank you! Paldies! Un zaļo vārdā Argentīnī kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es atvainojos, Mišel kungs. Līdz, pēc sešām līdz astoņām nedēļām, ja pareizi saprot, Eiropas Savienība parakstīs Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tas notiks jūsu prezidentūras laikā, un tas ir liels gods. Uh, Mm, bet kaut kā cilvēktiesību debatas un šīs konvencijas ievērošanas debatas tā kā aizpeld. Ja es raugos uz savu valsti, uz uh, Nīderlandi, mūsu valsts gribētu atvērt debatas par uh, bēgļu un migrantu tiesībām. Ja es uh, varētu paraudzīties uz jūsu uh, valsti, tad jūs priekšlikumu par mēdīju likumu arī varētu skart uh, cilvēktiesības. Vakar šeit bija jūs kolēģis un sākās debatas par pretdiskriminācijas uh, direktīvu un, uh, un tas, kas ir piemēroti mēdījos un nē. Bet jūs taču būsiet uh, tie, kas parakstīs šo cilvēktiesību deklarāciju, un tas man uh, atstāja ļoti daudz jautājumu zīmes vēl. Kā jūs pienācīgi pārstāvēsiet Eiropas Savienību šajā godpilnajā uzdevumā? Un atsaucoties uz Renātas Vēbers piezīmēm par um, datu aizsardzību, jūs kolēģis teica, ka šobrīd iespējams uh, drošāk ir lidot uh, no Eiropas uz ASV nekā Eiropas iekšienē, un viņš domāja, drošības pasākumus, eh, kas tiek veikti eh, saistībā ar lidojumiem. Vai tāda ir Ungārijas prezidentūras pārliecība? Un, ja tas tā ir, vai jūs varētu uh, nedaudz vairāk pastāstīt par uh, privātumu jautājumiem, runājot par drošību avio satiksmē? Paldies! First of all, um, I, uh... Pirmkārt, es atvainojos, ka nedzirdēju visu jūsu runu, tāpēc, ka nokavēju nedaudz no rīta, bet ļaujiet man pievērsties divām jomām, ja ļausiet pavisam īsi. Pirmkārt, atgriežoties pie datu apmaiņas jautājumu, un jo īpaši runājot par pasažieru datu reģistru, reģistru debatēm valstīs. Kā jūs zināt, Mēs um, esam panākuši progresu, runājot par tādu kā ietvaru attiecībā uz datu apstrādi, un šķiet, ka tas ir prasījis diezgan ilgu laiku, un Valsrēms kundze jau teica, ka tas tā būs. Tā pašā laikā ir tādi steidzamāki jautājumi, kas arī ir saistīti ar šādu nolīgumu. Vai no prezidentūras puses jūs skatīsiet šo līdzsvaru un domāsiet, kā šeit varētu pavirzīties uz priekšu? Otrakārt, jautājums par cilvēku pārvietošanos. Es šo jēdzienu lietoju tā ļoti vispārīgi, jo šeit ir jautājumi, kas ir saistīti ar patvērumu, kas ir saistīti ar imigrāciju un ar Eiropas Savienības ārējām robežām. Un um, ar to veidu, kā mēs strādājam saistībā ar Frontex un attiecībā uz resursiem, kas te ir nepieciešami. Varbūt ministra kungs varētu paust uh, savu viedokli, kā varētu šīs konfliktējošās un sarežģītās jomas varbūt pavirzīt uz priekšu. Paldies! Thank you. Paldies. Goja vārdā Tavāreš kungs, lūdzu. Thank you, President. Uh, thank you. Paldies, priekšsādātāja kungs. Uh, paldies, uh, Navračiča kungs. Man jāsaka, ka es optimistiski raugos uz Ungārijas prezidentūru domājot, ka tā varēs izpildīt savus prioritātes, jo, um, godīgi sakot, es šeit daudz prioritāšu nemaz neredzē, neredzu. Jūs runājat par mantojuma tiesībām un um, arī par upuru tiesībām, bet es neredzu šeit daudz konkrētu mērķu, kas būtu jāsasniedz, izņemot dažus, uh, piemēram, par mantojuma tiesību harmonizāciju. Tātad uh, tās ir tādas diezgan pieticīgas prioritātes, kuras nebūtu grūti sasniegt. Trīs jautājumi par trim dažādām jomām, kas pilsoņiem manā dalībvalstī un arī citās rada bāžas. Pirmkārt, data aizsardzība. Esam dzirdējuši ziņas par divpusēju nolīgumu ar ASV. Pēc tam, kad komisija saņēma mandātu sarunām, uh, es domāju, ka būtu labi, ja būtu vienot pozīcija padomē, kas uh, spēcinātu Eiropas pozīcijas sarunās ar ASV. Vārda brīvība. Šeit neatkārtošu paustos jautājumus, labprāt uzklausīšu jūsu atbildi. Jūs runājāt par vārda brīvību visās 27 valstīs un ne tikai Ungārijā. Es gribētu uzzināt, vai jūs varētu veikt kaut kādu analīzi par to, kā tas uh, notiek, kā šobrīd uh, notikuma attīstās šajā jautājumā. Treškārt, esam jautājuši padomē par radikalizāciju un par padomus paziņojumu par radikalizāciju. Un atbilde, ko saņemam no padomas uz jautājumu, ko es devu es un Sāra Latforda, uh, nebija apmierinoša. Tāpēc gribētu uh, pajautāt vēlreiz par šo jautājumu. Thank you. Paldies. EFD grupas vārdā neredz nevienu deputātu, kas gribētu izteikties. Tad pāriesim pie Morvai kundzes. Tiepen. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, biju juristu kādreiz, un es tiešām gribētu uzklausīt, ko jūs teiksiet par visvairāk ievain, visvieglāk ievainojumiem upuriem, kā bērniem un sievietēm, runājot par vārdarbību ģimenē, kas ir tāds īpašs fenomens, no kura cieši sievietes un bērni. Man tiešām interesētu uzzināt, vai šajā te upura aizsardzības sadaļā jūs pievērsīsiet īpašu uzmanību tam, ka uh, padomē tiek gatavots uh, dokuments par šo tematu. Vēl viens jautājums, kam gribētu pievērst uzmanību. Ungārijas valdība ir apņēmusies uh, strādāt pie upura aizsardzības jautājumiem, bet neviens neuztvers šos, uh, šīs saistības uh, nopietni, ja netiks uh, risināts jautājums ar noziegumiem, kas ir veikti kopš 2002. gada. Tātad uh, mums jāatceras šis uh, periods no 2002. līdz 2010. gadam, kura laikā sociāla liberālā valdība Ungārijā um, un policija Ungārijā taiskait arī tiesu sistēma, bija iesaistīti uh, dažādos nodarījumos apgrūtinot cilvēku dzīvi. Cilvēki tika ievainoti un tie bija būtiski pārkāpumi. Vai tie tiek izmeklēti? Kā jau es teicu, Gaigai Gujaš un citi parlamentārajā komitejā sagatavoja ziņojumu, uh, tiesneši pieņēma zināms spriedumus uh, tiesās, un mēs gribētu, lai šie ziņojumi tiktu iztulkots lielākajās valodās, kā angļu un franču. Par šiem notikumiem ir jārunā, jo es domāju, ka Ungārijas valdībai ir pienākums ne tikai pret saviem pilsoņiem, bet arī pret Eiropu, lai nodrošinātu, ka nekas tāds Eiropā vairs nevar notikt. Uh, bet tagad man jādodas prom, jo man ir jābalso citā komitejā. Lūdzu, ministrs vietniek, kungs, jums vārds. Paldies par uzdotajiem jautājumiem, paldies par šo iespēju detalizētāk izteikties un detalizētāk izklāstīt mūsu prioritātes. Es apzinos ka ir jāsniedz vēl precizējumi attiecībā uz Ungārijas likumu par mēdīķiem. Ar jūs atļauju? Vispirms es gribētu pieminēt tos tēmatus, kuru sakarā, kā tieslietu ministrs, es nevarēšu padziļināt izteikties. Šeit ir runa par patvērumtiesībām, par ārējo robežu uzraudzību, kas neietilpst manā ministra portfelī bet ar šiem jautājumiem nodarbojas iekšlietu ministrs Pintērs, kurš um, būtu varējis sniegt jums tehniskas un detalizētas ziņas vakar, taču katrā ziņā esmu jūsu rīcībā un um, mēs varēsim sniegt atbildes jums rakstveidā, taču šajā sakarā es tomēr lūgtu jums uh, uh, būt pacietīgiem. Tālāk, Tavāreškungs uzdev jautājumu par politisko radikalizāciju ekstrēmistu vidū. Šis jautājums arī vairāk ietilpst iekšlietu ministra konferencē. Un, ja neiebilsta, tad pēc savas atgriešanās Budapeštā es sazināšos ar iekšlietu ministru un sniegšu atbildi jums rakstveidā. Tālāk, atbildot uz citiem uzdotajiem jautājumiem, vēlos atbildēt uz tiem, kas ir sastarpēji saistīti vispirms, un sniegt, es sniegtu atbildi kopumā. Upura aizsardzība. Mēs uzskatām, ka ir jāsagaida kopējā Eiropas komisijas paketa šajā ziņā. Komisijas mērķis ir sagatavot kopēju paketi, lai savukārt eh, mēs varētu runāt par garantijām, ir jāsagaida, ka, lai šie dokumenti būtu pieejami mums oficiāli vēl jau vairāk tāpēc, ka e, jūsu zināmā versija e, nav saņēmusi atbalstu no dalībvalstu kvalificētu vairākumu padomē. Un Tomēr mēs e, turpināsim strādāt arī šajā jomā, taču mums ir jāsagaida, lai komisija publicētu savu dokumentu. Šeit ir un par ļoti jūtīgu jomu - upura aizsardzība. Runa par to cilvēku aizsardzību, kuri ir visvieglāk ievainojamā situācijā. Tāpat arī es gribētu pieminēt vēl vienu uh, īpašu jomu, kas ir bērnu aizsardzība, bērnu, kas ir kļuvuši par seksuālās vardarbības upura aizsardzību. Šī grupa ir viss no visievainojamākajiem, visvieglāk ievainojamā, ievainojamā grupa papildus sievietēm. Šie ir bērni, kas ir vēl visvieglāk ievainojami, un mēs gribētu sagaidīt Ungārijas prezidentūras rezultātus šajā darbā. Priekšlikums direktīvai cīņā pret bērnu seksuālu izmantošanu varētu tikt pieņemts padomē jūnija beigās, tas notiktu e, tieslietu iekšlietu padomē. Un runājot par bērnu tiesībām, Māja beigās mēs eh, sagaidām pieņemt jauno likumdošanu, sadarbojoties ar dažādām NVO, taiskaitā pazudušie bērni, missing children, un ir izveidots Eiropas eh, telefonu numurs, lai varētu meklēt, palīdzēt meklēt eh, pazudušos bērnus. Diemžēl ne visas Eiropas valstis vēl var šo telefonu eh, līniju izmantot, taču ar lepnumu paziņoja, ka Ungārija bija viena no pirmajām, kuri īsteno šo iniciatīvu, un organizācija Zilā līnija Ungārijā ir ļoti aktīva. Vēl viena svarīga loma ir eh, personas datu aizsardzība. Az utasok eh, eh, az Egyesült Államokkal az Egyesült Államokkal kötendő egy... Es sacīju šajā sakarā, ka Eh, starp eh, nolīgumiem, eh, kādi mums ir ar dalībvalstīm. PNR un SWIFT šis pēdējais ir sarežģītāks, jo PNR gadījumā runa ir par to, kas, ka jāatjauno esošs nolīgums. Savukārt ir cits nolīgums datu aizsardzības ziņā, kur ir nepieciešams daudz garāks sarunu process ar um, Savienotām valstīm, un pirmie soļi tika spērti Budapeštā, noturot konferenci datu aizsardzībai, kurā eksperti varēs eh, apspriesties datu aizsardzības ziņā, eh, tiksies eh, Eiropas Savienības un Savienoto valstu eksperti. Tālāk vēl viens ļoti svarīgs punkts šajā sakarā ir Eiropas Savienības tieslietu ministru un savienoto valstu tieslietu ministru tikšanās, kas varētu būt svarīgs impulss visā sarunu procesā, runājot pār datu aizsardzību. Un šobrīd uh, bumba ir komisijas lauciņā, bet un gan eh, parlaments, gan komisija var nodrošināt uh, izvērtēšanas un palīga un uzraudzības jomu. Taču mēs solāmies vislabākajā veidā sadarboties ar komisiju un lūksim Eiropas komisijas locekļus mūs regulāri informēt par to, kā šīs sarunas virzās uz priekšu. Tas nozīmē, ka mēs esam informēti un mēģinam atrast tādu risinājumu, kas respektē gan datu aizsardzības standartus, gan kultūru Eiropā. Pénzügyi perspektíva tekintetében Buszutil képviselő úr eh, kérdezte, Būsu tilkungs, man uzdev jautājumu par finanšu perspektīvām. Es varu jums apsolīt, ka sarunu laikā mēs aktīvi piedalīsimies un mēģināsim izveidot eh, E, tādu visaptverošu e, jomu, kurā mēs skatīsim gan prioritātes, gan budžeta jautājumus. Ja Eiropas Savienība šo mērķi e, ņems pietiekam nopietni, tas jau norādīts Romas līgumā konkrēti Eiropa un tās pilsoņi maksimāli tuvinās un lai šī savienība uh, kļūtu aizvien viengabalaināka, tad šajā jomā mums ir jāstrādā, lai Eh, lai varētu maksimāli stiprināt tiesisko sadarbību un lai varētu maksimāli īstenot pašu pilsoņu tiesībās, tiesības. Vēberis kundze no Aldas uzdeva jautājumu par lēmumu pieņemšanu. Un, attiecīgi, neformālajā ministru sanāksmē, kur notika Gēdelē, tika analizētas problēmas, ar kurām mēs saskaramies šajā kontekstā un padomu vienojās, ka ir jāpanāka, lai padomu struktūras eh, varētu strādāt efektīvāk, konkrēti kompetentās padomas darba grupas pirmkārt, un otrkārt eh, padomē eh, attiecīgā darba grupa ir tā, kur nodarbojas ar pamatiesību jautājumiem. Šeit ir runa par tieslietām un iekšlietu jautājumiem. Nākotnē arī mums būs jāņem vērā Eiropas eh, pamatiesība aģentūras eh, viedoklis. Un saistībā ar šo jautājumu un citiem svarīgiem jautājumiem jau tika norādīts, ka analizējot jautājumus no pamatiesību viedokļa, tiks pieprasīts viedoklis no pamatiesību aģentūras, un šis viedoklis tiks ņemts vērā. Tālāk ar Džentīnī kundzes. Ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, tad jūs uh, uzdevāt jautājumu par privātumu. Eh, šeit ir runa par dolīgumu, kas tiks eh, parakstīts ar savienotajām valstīm. Ja jūs atsaucieties uz šo kontekstu, tad ir jāpievērš liela uzmanība, lai netiktu pārkāptas konfidencialitātes un privātuma tiesības, kādas ir Eiropas pilsoņiem, gan attiecībā uz viņu datiem, gan attiecībā uz dokumentiem. Un arī tas tiks īstenots pievienojoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai un ar Eiropas cilvēktiesību tiesas dalību. Pateicoties šādai mm, iestājai, ja Eh, iestājas situācija, ka tiek pārkāptas tiesības, tad eh, var vērsties šajā tiesā kā vēl vienā papildu instancē. Tāpat runājot par lēmumu pieņemšanas procesu, gan komisija, gan parlamentam, gan padomei ir eh, katru reizi vairāk jāņem vērā pamatiesību jautājumi. Es to saku pamatā domājot šeit par padomi. Un padomē, kad mēs apspriežam dažādos juridiskos aktus un kad mēs e, pieņemam savas pozīcijas, tad katru reizi mēs ņemam vairāk vērā pamattiesību dimensiju Eiropas līmenī un e, tāpēc arī e, tas ir ar ļoti svarīgu klātbūtni tieslietu iekšlietu padomē. Viņš beszéljek a véleményszabadságról. Saistībā ar. Runāšu pār vārdu brīvību saistībā ar preses un mēdī likumbrīvību. Klots Morais runāja par vēstuli, ko nosūtīja Eiropas komisija Ungāris valdībai, kurā e, tiek pieprasīta informācija un norādīts problēmas, kādas e, varētu apdraudēt vārda brīvību. Ikvienai valstī ir savas tradīcijas, un ir būtiski arī apzināties, ka ikviena valsts šo jēdzienu skata atšķirīgā veidā. Ja norāda, ka Ungārijā mums ir viedoklis, ka vārda brīvība un preses brīvība eh, dažkārt var būt bīstama, un tādējādi mēs Protams, ņemsim vērā Eiropas e, komisijas viedokli. Un pagājušā nedēļā, tātad pirms noteiktā robeža termiņa, mēs varējām atbildēt uz komisijas jautājumiem, un es tik tiešām nedomāju, ka tas radīja problēmas, jo gan ar mēdīju un preses likumu, ko mēs vēlējām panākties, bija stiprināt izteiksmes brīvību un nevis to vāžināt. Tādējādi, ja Eiropas komisija uzskata, ka šis likums apdraud jebkādā veidā izteiksmes brīvību vai preses brīvību, tad mums būs jāizstrādā likumdošana, kas nevieš bažas Eiropas komisijā, bet eh, kas tajā pašā laikā eh, piemēro šo līdzsvarotās informācijas principu, ko pieminēja Morais kungs. Līdzsvarotās informācijas principu atkārtoju. Tāpat arī mēs vēlamies jums darīt zināmu labāk, eh, kas ir, šis, eh, kas ir šīs eh, līdzsvarotās informācijas jēdziens Ungārijā. Ungārija ir konstitucionālās tiesas lēmumi un lēmumi attiecībā uz to, kas ir līdzsvarota informācija un tādajādi to var labi definēt Ungārijā. Viens no būtiskiem elementiem ir tas, kā jāanalizē programmas vai rēdījuma ietvaros. Vai kādā garākā termiņā jo šeit mēs nevaram to izmērīt kā aptiekā ar, ar miligramiem, bet ilgākā, garākā termiņā, pārraides vai, vai raidījuma laikā šī līdzsvarotā informācija tiek sniegta. Ja Eiropas komisija un mūsu eksperti piekrīt tam, ka um, likumdošanas formulējumam nav jābūt tik stingram, tad mēs esam gatavi to grozīt. Es redzu, ka šeit tiek zālē celtas rokas, eh, divi eh, grib saņemt atbildes. Jā, Argentīnī kundze, izsakieties eh, īsi, lai mēs varam pāri pilturās kārtas. Ne, es ne, netiku aizmirstas, bet man ir papildi jautājums par datu aizsardzību nolīgumu ar savienotām valstīm. Šķiet, ka PNR un sarunas norit glūdi, taču datu sarunas aizsardzības ir Eh, iestrēgošas, un mums ir ļoti svarīgi, lai šie jautājumi tiktu skatīti vienā paketē, jo mēs runājam ne tikai par praksi, bet arī par principiem, un varbūt jūs varētu sniegt savu priekšstatu par to, kā abus jautājumus saistīt kopā. Es gribētu varētu neuzsākt otro jautājumu koordinatoriem. Jums bija divas minūtes un jūs to izmantojat. Tavāres kungs, varbūt jūs varētu precizēt to jūsu paziņojumu, bet neuzsākt otro jautājumu sārunu kārtu, jo vēl aizvien būs tomēr otrā sārunu kārta. Jā, paldies priekšsēdētāji par ieteikumu. Es zinu, ka radikalizācija ir daļa no eh, jautājumiem, kas risināt šajā portfelī, taču daudz aspekti ar to tiek um, eh, eh, skatīti tādi kā biedrošanās brīvība un apziņas un domas brīvība Es gribētu eh, zināt, vai jūs apzināties šos aspektus, kas pamatā izriet no ļoti neskaidrās radikalizācijas definīcijas un kas ir vardarbīga vai nevardarbīga radikalizācija šeit mēs redzam radikāli, piemēram, taupības pasākumu dažādos dokumentos. Un dažkārt mēs varētu šeit um, pieskarties un pārkāpt jau pamatiesību jautājums. Vai jūs par to nesat nobašījušies? Jā, daži teikumi tikai. Mr. Um, ja, bocsánat. Argentini képviselőasszonynak uh, csak röviden válaszolva. Argentini konzem, ļoti īsi Patiesībā e, kavējās savienoto valstu daļa puse ar šīm sarunām. Decembra sarunas starp Eiropas Savienībām un Savienotajām valstīm Šeit kavēšanās arī nebija Eiropas Savienības dēļ, tāpēc mēs šī mēneša beigās organizējam konferences datu aizsardzības ziņu un esam tādējādi aicinājuši arī Savienoto valstu ekspertus. Un mēs viņus aicinām, nē, mēs nekādā veidā viņus negribam šeit ne, ap, norādīt, bet mēs aicinām nosūtīt savus pārstāvis tālāk Tavārešu kungam. Manuprāt, šeit ir kultūras un lingvistiskas atšķirības. Manuprāt, vārds radikāls pastāv ne tikai ungāru valodās, bet daudzās, un tas nāk no vārda radikus, sakne, kas ir kaut kas ļoti būtisks. Un es nedomāju, ka tas būtu jebkādā veidā saistāms ar ekstrēmismu nevienā politiskā izpratnē. Tālāk par šo ļoti neskaidro eh, miglaino radikalizācijas jēdzienu. Es domāju, ka eh, viss politiskais strīds no politiskā radikālisma viedokļa. Uh, Un, ja tas tiek izmantots kā sinonīms ekstrēmismam, tavarišu kungs, tad mēs varam teikt, ka ekstrēmistu spēki nozīmē tie spēki, kuri cīnās pret demokrātiju un kuru mērķis ir izveidot jebkāda veida di diktatūru, vai kas ir rasistiska, vai kas atbalsta jebkādu veidu ekstrēmistisku politiku. E, tas varētu būt bīstams radikālisms. Piemēram, politikā varētu būt radikāla nodokļu samazināšana, bet šeit tie nav pilnīgi jau salīdzinām šie jautājumi. Paldies, ministri, ka izteicāties tik īsim. Un tagad mums ir krietns viens skaits deput deputātu, kuri ir parādījuši savu interesi piedalīties debatēs. Es nosaukšu viņus Sensju kungs. Bauer, Mrs. Angelili, Mr. Lambrinidis, Mrs. Alfano. Mrs. Becerril, Mr. Papa Nicolau and Mr. Foss. So I'll understand. Tādējādi es saprotu, ka tagad um, runātājs saraksts ir pabeigts un slēgts. Un jā, Papadopulu arī grib piedalīties. Un ar to es arī sarakstu slēdzu. Un lūdzu uzdot uh, savu jautājumu vienas minūtes laikā, jo šorīt mums ir arī balsojums un vēl citi darba kārtības punkti, lai ministrs varētu sniegt kopīgas atbildes šajā otrajā kārtā. Ensju kungs, paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Es saku paldies eh, ministram, eh, ka esat kopā ar mums un sniedzat eh, skaidrojumu. Es burtiski ar lupu izlasīju uh, Ungārijas prezidentūras programmu. Un saistībā ar jūsu sacīto gribu uh, uzsvērt attiecības ar Kanādu. Tiek uh, pieminēta arī vīzu savstarpīguma problēma ar Krieviju, Ukrainu, Moldovu. Bet nav atsauces uz vīzu savstarpīgumu ar piecām, piecām dalībvalstīm Eiropas Savienībā ar Kanādu un Amerikas Savienotajām valstīm. Tas ir saistāms ar Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Tāpēc man ir sakojošs jautājums jums. Vai jūs nedomājat, ka ir pienācis laiks, lai intensīvāks darbs notiktu dialogā ar Savienotajām valstīm ar Kanādu saistībā ar vīzu režīmu savstarpīgumu ar Rumāniju, Bulgāriju, Kipru un citām valstīm. Paldies! Paldies, es uh, centīšos izteikties ļoti īsi. Divas lietas, kuras teica ministrs, es ļoti atbalstu. Pirmkārt, viņš uzsvēra, ka ir pienācīgi jāievieš pamatiesības un jāspēr uh, taustām soļi mūsu pilsoņu labā. Bet tad eh, tā vietā, lai mēs te birokrātiski vilktu ķeksīšus institūcijās, mums vajadzētu radīt instrumentus, kas ļauj cilvēkiem, piemēram, vērsties tiesā, aizstāvēt savas intereses. Un šajā kontekstā es gribētu uh, lūgt uh, horizontālo pretdiskriminācijas direktīvu nolikt augstu jūsu priekšrāšu sarakstā. Otrakārt, par šo kontroversiālo mēdīju likumu. 83. pāntā tiek teikts, ka uh, mēdiņiem ir jārespektē laulības institūts un uh, ģimenes vērtības. Um, un konstitūcijā jums ir definīcija, kas uh, iekļauj tikai vīrieti un sievieti. Un uh, arī mediju iestādes uh, priekšnieks televīzijā teica, ka divu vīriešu savienība uh, pārkāpjot uh, laulības institūta uh, principus. Un uh, es gribētu uzzināt, uh, ko Ungārijas prezidenti ir darījis, lai pamattiesības patiešām īstenotu gejiem un lesbietēm Eiropā. Thank you. Mrs. Romero. <clears throat> Gracias, prezidente, senor. Paldies, priekšsēdētājs. Ministra kungs, vardarbība pret sievietām eh, vēl aizvien Eiropā ir eh, tabū tēmats, un es gribētu jautāt, jo skaitlis manā valstī, kas eh, pārsniedz 80 sievietes un 21 nepilngadīgo, kas ir upuru vardarbībai ģimene, gribētu uzdot jautājumu, vai jūs varētu sniegt eh, skaitli sievietēm, kas ir kļuvušas par vardarbības upuriem jūsu valstī? Jo, ja eh, jūs interesēties pār šo vardarbības pret sievietēm jautājumu, tad jums vajadzētu zināt skaitļus, kas eh, ir Eiropā, jo šobrīd mums ir 2500 sie sievietēm kopumā, taču tie ir skaitļi, ko sniedz NVO, mums nav oficiāli skaitļi. Tas ir pirmais jautājums un otrais jautājums. Runājot par aizsardzības ordēriem. Es biju referente šajā sakarā mūsu komitejā, un es gribētu uzdot komisijas pazīmu sakarā. Mēs apzināmies, ka problēma ar eh, piesardzības pasākumu eh, dažādās procedūrās ir ļoti saržīstēma, un komisija neskačojot tam. Tādējādi manā valstī sievietēm, kas ir aizsardzības orderis, kas ir saņemts eh, Ungārijā, vairāk nekā simts tādu ir Un e, šādi, šādi orderi ir daudzām sievietēm no jauniem dalībvalstīm. Vai tiks atzīti automātiski, vai būs jāiet cauri vēl vienam procesam? ja komisijas dokumentā netiek e, skatīta e, konkrētā juridiskā situācija Eiropā. Paldies, Romēvas kungs nākošais. Jā, paldies. Um, Premjerministra vietnieka kungs, es gribētu atkārtot vienu no jautājumiem. Es esmu šeit. Okay, will... Labi, es gribētu atkārtot vienu no jautājumiem, kas tika jau uzdots par pretdiskriminācijas direktīvu. Mēs sekojam šiem jautājumiem Spānijas un Beļģijas prezidentūras laikā un gribētu uzzināt, cik augstu jūsu prioritāšu sarakstā ir šis jautājums. Jūs minējāt, ka pilsoņu tiesības, jo īpaši pilsonības tiesības, ir viens no jūsu prioritātēm. Jūs runājat arī par romiem, un šajā direktīvā arī ir runa par romu tiesībām. Es eh, gribētu pajautāt, kā jūs eh, virzieties uz priekšu saistībā ar šo direktīvu, kā jūs eh, pārvaldāt šo situāciju, kāds būs kalendārs strādājot ar šo jautājumu un vai mēs šī semestra laikā varam sagaidīt konkrēts rezultāts. Paldies! Bauers kundze, lūdzu. Köszönöm szépen a lehetőséget. Két kérdés. Paldies, priekšsēdētāji, ka var izteikties. Gribētu uzdot divus jautājumus ministra kungs. Pēdējā plenāra sēdē mēs runājām par mantojumiem starptautiskā mērogā. Un es atvainojos adopciju uh, starptautiskā mērogā un bija uh, spriedums par adopciju. Un šeit ir jārunā par savstarpēju atzīšanu starp dažādām dalību valstīm. Uh, Jūs eh, runājat par eh, komerciālo un eh, civilu nu, spriedumu starptautēju atzīšanu, vai jūs šeit iekļausiet arī adopcijas jautājums? Un otrs jautājums attiecībā uz pilsonību. Eiropas pilsonība. Subsidaritātes princips, protams, šeit arī ir jāievēro, jo Eiropas pilsonība ir saistīta ar dalībvalsts pilsonību. Uh, Un dažās dalībvalstīs pastāv prakse, ka pilsoņiem tiek atņemta valsts pilsonība, ja viņi piesakās uz kādas citas valsts pilsonību. Ja mēs runājam par trešajām valstīm, piemēram, par ASV uh, vai citām valstīm, tas nozīmētu, ka uh, cilvēks zaudētu savu ASV pilsonību, ja viņš gribētu kļūt par, par, par Eiropas Savienības pilsoni. Pusteikumiņu vēl. Un otra puse tam visam ir tāda, ka Eiropas dalībvalstu kontekstā kā dalībvalstis var Uh, varētu piemērot, uh, tātad kā var piemērot uh, divkāršās pilsonības sistēmu. Paldies! Es lūdzu jūs tiešām ievarot laiku, jo mums, mēs jau esam pārsnieguši laiku. Tagad Anģelīlī kungs vienu minūti. Grazie, prezidente. Ehm, Paldies, priekšēdētāji. Sākumā es gribēju Teikt paldies ministra kungam par to, ka viņš uzsvēra, ka direktīva pret bērnu pornogrāfiju un bērnu ļaunprātīgu izmantošanu ir uh, Ungārijas prezidentūras prioritāte. Sanāksmes noslēgumā man būs vēl arī tikšanās ar uh, padomus pārstāvi. Un uh, tur vēl tiks noteikti visas sanāksmes trialogam, kas runās par šo jautājumu. Divi īsi jautājumi. Vienā jautājumā vēlos atsaukties uz to, ko tikko teica Bauers kundze. Vai ir uh, saistības no Ungārijas prezidentūras puses, vai tā kaut ko darīs bērnu savstarpējā atzīšanā, kas uh, var tikt adoptēti? Bauers kundze jau to izklāstīja. Parlaments pagājuši nedēļu pieņēma rezolūciju. Un rezolūcijā ir runa par tiem bērniem, kur atrodas uh, neskaidrā situācijā un kur, uz kuriem paredzēta ir adopcija Eiropas Savienības ietvaros. Un tur ir runa par dokumentu atzīšanu un tiesas spriedumu atzīšanu. Pēdējais jautājums pavisam ātri. Vai ir uh, attiecībā uz juridiskiem instrumentiem uh, vai tiek instrumenti aktualizēti bērnu nolāpīšanas gadījumos. Eiropas Savienībā ir uh, dažādi valsts pilsoņu laulības, un tad viņi tiek šķirtas, un tad ir problēmas ar uh, aprūpstiesībām attiecībā uz bērniem. Lambrinīdis kungs, paldies, priekšādātāji, sveicu jūs šeit, uh, premjerministra vietnieku kungs, ministra vietnieku kungs. Pretdiskriminācijas direktīva mums ir ļoti svarīga, daudz jau to minēja. Tā ir iestrēgusi padomē. Parlamentam ir sava pozīcija, bet uh, padome nevirzās uz priekšu. Jūs minējāt, ka jums tas rūp. Vai jūs uh, piekristu, ka pēc diviem mēnešiem apmēram jūs varētu atgriezties šajā komitejā un sniegt mums ziņojumu par to, kā veicas ar sarunām par šo jautājumu padomē? Protams, labi ir, ja ir eh, labi nodomi, bet ir arī jārīkojas padomē, un es tiešām priecātos, ja jūs varētu pie mums ierasties un informēt par progresu. Galvenais jautājums par cietumiem un apstākļiem cietumos. Startautiskais nolīgums par uh, spīdzināšanas novēršanu un humānu attieksmi norāda, ka jābūt ombudam katrā valstī, kas var apmeklēt cietumus un uh, aizsargāt cilvēktiesības. Tur Eiropā ir ļoti daudz uh, ieslodzīto dažādās valstīs, un uh, bieži vien apstākļi ir ļoti smagi. Komisija ir sastādījusi zaļo grāmatu, vai jūs uh, būtu gatavi šo jautājumu pacelt būtiskā līmenī arī diskusijās padomē. Paldies, tagad Alfāno kundze, lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Cienījamais eh, ministra prezidenta vietniekungs. Ir, protams, ļoti skaidrs, ka sabiedrības viedoklis ir satrauts, kas attiecas uz jūsu prezidentūru ne jau tikai mediju likuma dēļ, bet uh, tiek paustas ļoti daudz bažas, kas attiecas uz konstitucionālo reformu. Ir ieviests arī aizliekums vienzimam laulībām. Es labāk gribētu saņemt informāciju par kādu īpatni, nevis zinu, kādu savādāk nosauc. Tur ir runa par mediju tiesību priekšsēdētāju. Mediju padomus priekšsēdētāju labprāt gribētu saņemt informāciju par viņu kompetencēm, jo es lasīju, ka šī priekšsēdētāja ir izteikusies negatīvi par uh, vienzimuma laulībām, vienzimuma attiecībām. Un uh, arī par pornogrāfiskiem žurnāliem. Tas drusku jocīgi, es to īsti nesaprotu. Tas ir viss publicēts internetā. Labāk gribētu papildus informāciju par to. Sí, muchísimas gracias, señor ministro, por su presentación. Ministra, par šo prezentāciju kā referente, kā līdzreferente Romero Klundzei gribēs dot jautājumu par Ungārijas valdības pozīciju attiecībā uz aizsardzības orderu upurim. Bet šķiet, ka sapratu, ka jau e, tas tika atbildēts iepriekšējā reizē daļai. Tomēr gribētu labāku skaidrojumu saņemt. Tāpat arī kā FEM komitejas e, deputātis gribētu zināt, vai tiks pastiprināta prezidentūras laikā cīņa pret vardarbību pret sievietēm. Un kā pēdējais jautājums? Vakar iekšlietu ministrs norādīja, ka viena no prioritātēm Ungārijas prezidentūrai ir cīņa pret terorismu, ko es apsveicu, taču es gribētu zināt, vai arī būs eh, atbalsts terorisma cietušajiem, eh, taiskaitā eh, tiem, kuri pieprasa piekļuvi taisnīgumam un cieņai. Paldies, Papa Nikolau! Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, ministra kungs, paldies, ka jūs šodien atnācāt. Gribētu šodien uzdot jautājumu par terorismu. Agrāk dažādos punktos Eiropā, Grieķijā, Itālijā, Vācijā bija uzbrukumi, kurā bija bojā gājušie un ievainotie. Piemēram, Vācijā pieņēma tādu paciņu, kurā bija sprāksta viela. Un uh, šādi gadījumi, protams, uh, mūs uh, nodarbina. Mans jautājums, vai Ungārijas prezidentūra grasās nākotnē veikt konkrēts pasākumus, lai risinātu šo problēmu? Vai tiks veikti pasākumi, lai preventīvi vērstos pret šādiem teroru uzbrukumiem? jo līdz 2003. gadam bija pasākumi, it īpaši Eiropola ietvaros, lai cīnītos pret terorismu. Papadopulu. Hello? Yes. Uh, you have over... Jā. Jūs minējāt pamattiesību stiprināšanu dažādās jomās. Tā ir viena no jūsu prioritātēm prezidentūras laikā. Vai jūs uh, pētīsiet arī um, a, nometņu, apmetņu situāciju, patversmes, kur sievietes var patvērties no vardarbības ģimenē, jo ir ļoti atšķirīgs veids, kā valstis aizsargā pilsoņus un upurus. Otra joma - bērnu pornogrāfija. Vai jūs uh, piedāvāsiet uh, salīdzinām statistiku un labāko praksi valstīm? Uh, Un treškārt par uh, pilsoņu tiesību pārkāpumiem. Jūs uzsverat, ka visiem pilsoņiem Eiropā vajadzētu būt nodrošinātai viņu pamatiesību aizsardzībai. Kā tad ir ar uh, uh tiesībām, kas tiek uh, pārkāptas dalībvalstīm? Mm, Fāsakungs, paldies! Es gribētu atsaukties uz Sēmnu Buzutīru un Timotiju Kaklapu jautājumu. Pēc tam īsi jautājums, vai ir padomāts? par to, kā eh, lidmašīnu pasažieru datus Eiropas telpā eh, veicināt un virzīt jautājums priekšu. Otrs jautājums par eh, Eiropas izmeklēšanas regulu. Vai tur arī vēl ir padomāts, kā pie šī jautājuma strādāt tālāk un virzīt tos priekšu? Paldies! Thank you! It's been a... Paldies! Ļoti daudz un dažādi jautājumi tika uzdoti. Es domāju, mēs visi Viss sapratīsim, ja ministrs īsi apkopos savus atbildes, jo mums ir paredzēti uh, elektroniskie balsojumi, kas tika paredzēti desmitos jau. Un, lai mēs varētu laicīgi sākt balsot, uh, es domāju, ministra kungs varētu izteikties īsi. Paldies. Paldies. Uh, mēģināšu sniegt atbildes maksimāli īsi Es eh, nesniegšu atbildes eh, uzdotajā secībā, bet mēģināšu jautājumus un atbildes agrupēt. Lielākā daļa no jautājuma attiecās uz eh, horizontālo direktīvu cīņā pret diskrimināciju. Vēlos norādīt šeit, dāmas un kungi, kam gan konstitūcija, gan Ungārijas noteiktā kārtība eh, neļauj nekāda veida diskrimināciju eh, seksuālas orientācijas, ticības, jeb kāda eh, cita diskriminējoša iespēja motīvu dēļ. Un šī horizontālā direktīva Eh, piedara EPSCO ministru padomēji, un es domāju, ka Ungārijas prezidentūra mēģinās virzīt maksimāli uz priekšu eh, sarunu šīs direktīvas sakarā, taču eh, tā ietilpst citam ministra un citai formācijai, tāpēc es detalizēti nevarēšu par to pastāstīt. Tālāk. Nākamais bieži uzdotais jautājums attiecās uz starptautisko adopciju un savstarpējo tiesas lēmumu atzīšanu attiecībā uz starptautisko adopciju. Eh, Hāgas konference apstiprināja nolīgumu par starptautisko adopciju, un es domāju, ka eh, šī konvencija ir spēkā. Ar to jūs atbildiet, atbild, eh, jautājums tiek atbildēts. Nākamais - vardarbība ģimene, vardarbība pret sievietēm, pret bērniem un jautājums par eh, apstākļiem cietumos. Runājot par upura aizsardzību, kā jau es sacīju iepriekš, es gribētu sagaidīt, ka tiek saņemti eh, komisijas priekšlikuma pakete, jo gan tīri informatīvi, gan eh, saistībā ar regulējumu, kas aizsargā upurus, Komisija grib piedāvāt eh, kopēju paketi, kas aizsargātu visas viegli vainojumās personas. Nākamais jautājums par eh, apstākļiem cietumos. Lambrinīdis kungs, ombudim ir jāvar pārbaudīt apstākļi cietumos. Es nevaru apgalvot, ka tas notiek nesen Ungārijā. Uh, uh, uh, notika šādas eh, inspekcijas cietumos, un es domāju, ka to var veikt tik vienā dalībvalstī. Tas attiecās uz no apstākļiem cietumos. Tagal, tālāk es pārēju pie konkrētiem jautājumiem. Menčukungs uzdeva jautājumu par eh, savstarpējo vīzu atzīšanu. Piektdien eh, Budapeštā notiek manis minētā konference, un šo, kopīgi ar savienoto valstu ekspertiem tiks runāts par savstarpējo vīzu atzīšanu Protection Order uh, kérdésében. E, eiro orders, jeb Eiropas aizsardzības orders. Kā jau es sacīju, padomē, vēl aizvien nav atbalsta, e, kas e, būtu ar kvalificētu vairāku. Mēs kā prezidējošā valsts mēs mēģināsim īstenot mediātoru lomu sarunās starp eh, dažādām valstīm, un es eh, nevaru konkrēti pateikt, kādas būs situācija tuvāko nedēļu laikā, kādas būs opozīcijas, kādas nostājas un ko mēs varēsim pasniegt, eh, ko mēs varēsim panākt. Taču komisija nāks klajā ar paketi upura aizsardzībai, un tas palīdzēs arī labāk atrisināt Eiropas aizsardzības orderu jautājumu. Tālāk Balvers kundze uzdev jautājumu par nacionalitāti. Kell döntenie jeb pilsonību. Un es domāju, ka e, šajā jautājumā ir jāvēršas e, pie Eiropas e, tiesas pilsonības jautājumos. Lemtspējīga ir tiesa Alfāno kundze tālāk. Manuprāt, jūs esat labāk informēta par Ungārijas Eh, mēdīju likumu nekā Ungārijas mēdīju eh, lemējas tādas eh, vadītāja. Šī iestāde ir pakļautā savā jurisdikcijai un tās lēmuma sakarā var vērsties tiesām. Taču es neatceros nevienu šīs personas uzstāšanos, kas aicinātu uz vardarbību, uz naidu. Nē, komunikācijas likums Ungārijā ir ar mērķi nepieļaut aicinājumu uz naidu. Piemēram, Savienotajās valstīs ir vesela rinda ar praktiski nacistiskām institūcijām, kas aicina uz antisemītismu, kas īsteno aktivitātes pret uh, visiem deputātiem savienoties valstī, vai tie būtu labējie vai kreisie, un sabiedrības viedoklis. Ungārija apzinās to, ka mēs nevarējām līdz šim praktiski neko paveikt, lai cīnītos pret šo parādību komunikāciju līdzekļos. Tāpēc ar šo jauno līdz, līdzekli mēs ceramies, ceram cīnīties pret naidarunām, pret kūdīšanu uz naidu, uz antisemītismu. Tālāk bez Serila Himenes kundze cīņa pret terorismu. Šeit nav runa tikai par uh, cīņu pret terorismu eh, visumā, bet arī pār terorismu cietošo aizsardzību. Tāpēc eh, ļoti noderīgi, ja valdība ir vairāki ministri, tāpēc, ka, piemēram, tieslietu ministrs var uzcelt eh, terorismā cietošo aizsardzību un iekšlietu ministrs var vairāk izcelt policeisko cīņu pret terorismu. Tādējādi mūsu portfeļi viens otru papildina šajā sakarā. Tālāk Papadopulskungs. Jūsu jautājums ir saistāms ar uh, upuru un cietušo aizsardzības paketi. Atkārtoju vēlreiz sagaidīsim, kad mēs saņemam komisijas priekšlikumu, e, kas iespējams arī varēs atrisināt jau paustās bāžas attiecībā uz upuru aizsar, uh, cietušo aizsardzību, Eh, nepilngadīgo aizsardzību. Un pēc tam, ja ik eh, viena no dalībvalstīm pārkāpja minētos noteikumus nosacījumus, tad pastāv tiesiskais ceļš, un bez tam ir arī daudzas starptautiskās institūcijas, kurās var izcelt Eh, likt lietā eh, visus eh, līdzekļus, kas ir cīņā pret pamatiesību pārkāpumiem. Tālāk Fosa kungs uzdeva jautājumu par datu apmaiņu saistībā ar PNR. Es nevaru reaģēt uz šo jautājumu. Manas valsts iekšlietu ministrs to varētu darīt, un tāpēc jūs saņemsiet rakstisku atbildi. Šķiet, ar to esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies! Romero kundze, mēs jau esam pārsnieguši laiku, bet ja bet ja vēlaties uzdot, tad maksimāli īsi. Es nesaņēmu atbildu uz jautājumu. Es gribētu zināt, cik daudz jūsu valstī ir e, vardarbības ģimenē upuru sieviešu. Un tā kā jūs neatbildējāt, tad gribu norādīt e, to, ka Eiropas aizsardzības orderis E, Eiropas e, komisijas dokumentā netiek runāts par savstarpēju atzīšanu un piesardzības pasākumiem. Un e, vai jūsu valstī par to ir nobalsots, ar to tādā gadījumā nebūtu nekāda problēma? Ministru kungs, lūdzu atbildi. Jā, atvainojos. Jo no gan par Eiropas patentu, gan starptautisku adopciju un par, par eh, nepilngadīgu aizsardzību visu šo jautājumu eh, rindā es aizmirsu atbildēt. Mēs varēsim saņemt precīzus datus no kompetentām iestādēm un nosūtīšu eh, jums to rakstiski, jo šobrīd es nevaru nosaukt konkrētu skaitli. Paldies, ministra, paldies par jūs, ka bijāt kopā ar mums, paldies par jūsu atbildēm uz visiem jautājumiem. Un paldies par jūsu labo gribu sadarboties ar Eiropas parlamentu. Un mēs vēlamies izteikt vislabākos vēlējumus uh, Ungārijas uh, prezidentūrai savā darbā. Un paldies jums! It's been a pleasure, Minister. Now we're proceeding to a vote. Yeah, yeah. Darbie kolēģi! Lūdzu, ieņemies vietas. Seats, Lūdzu, apsēdieties, kolēģi, lai mēs varam sākt balsošanu, jo esam jau iekavējuši laiku. Now... Tagad Mums ir vairāki balsojumi, pieci balsojumi kopumā. Balsosim elektroniski, balsosim punktu pa punktam. Un es nosaukšu šos punktus. Pirmais darba kārtībā punkts numur 12. Un nu, balsosim par nolīgumu starp Eiropas kopienu un Islandes republiku, Norvēģijas karalisti, Šveices konfederāciju un Liechtensteins firstisti par papildu noteikumiem attiecībā uz ārējo robežu fondu laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. Mums ir jābalso par uh, šo dokumentu. Ieteikuma projekts uh, pieņemšana, tātad mums par to ir jābalso. Sākam balsot. No, not work. Nē, nedarbojas. Tagad darbojas. Okay, the vote is... Sākam balsot. Nē, nē, nav, nesākam balsot. Vēbers kundze, jums nedarbojas nekas. Working. We're gonna see how many. Not... Paskaitīsim, cik nedarbojas. Tagad darbojas. Labi. Everybody... Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. We having 49. Tātad 43 pār, 4 pret, 1 atturējies. Pieņemts. Un tagad būs galīgais balsojums? Nē. Tad tagad varam pāriet pie otrā balsojuma. 13. punkts. Lihtenšteinas pievienošanās nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas kopienu un Šveici par Šveices asociēšanu Schengens akī īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Mums ir jāpieņem ieteikuma projekts. Un tagad balsosim. Sākam balsot. Yes. Jā. Now the vote is... Beidzam balsot. 48 par. Neviens nav pret viens atturējies. Pieņemts. Kirgen. Oh. Having a third vote. Trešais balsojums. Liechtensteinas pievienošanās Eiropas kopienas un Šveices noliegumam attiecībā uz tās valsts noteikšanu, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu. Jāpieņem ieteikuma projekts. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Forty-four. 44 4 pret, 742 ir pār, 4 pret, 3 atturējušies. Ieteikuma projekts ir pieņemts. Apsveicu. Now. Tagad. Tagad mēs droši vien varam pāriet pie 15. punkta. 15. punkts. Tas ir e, noliegums starp Eiropas Savienību un Brazīliju par īstermiņu uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu parasto pasturētājiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44. 44 par, 2 pret, 3 atturējušies. Pieņemts. Paldies. Un piektais balsojums par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīliju par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu diplomātisko dienestu vai oficiālo pastu turētājiem. Sākam balsot! Beidzam balsot! 44 pār, 2 pret, 3 atturējušies. Pieņemts. Paldies! Tagad Tagad pārējām. Now we're moving, if you please, to the point which was post. Tagad pāriesim pie punkta, kas tika atlikts no vakardienas uz šā rīta sesiju. Tā ir vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Šeit mums ir šī te vienotā atļauja, un dokuments ir nosūtīts atpakaļ mūsu komitejai saskaņā ar 56. pānta 3. punktu uh, parlamenta reglamentā. Tātad tur tiek teikts, ka uh, ja uh, tiek nosūtīts dokuments atpakaļ, tad atbildīgajai komitejai ir jālēmj par uh, procedūru, kādu tā piemēros un vai nu mutiski vai rakstiski jāpaziņo par to parlamentam uh, termiņā, kas nedrīkst pārsniegt divus mēnešus. Iepriekšējā sēdē 10. janvārī es lūdzu sekretariātu pārbaudīt ar plenārsēdz dienestiem, kas mums būtu jādara, lai mēs varētu uh, iet atpakaļ uz plenāru sēdi, ņemot vērā no lūgumrakstu komitejas, es atvainojos, nodarbinātības komitejas eh, lūgumu palikt iesaistītiem mūsu darbā saskaņā ar 50. reglamentu pantu. Tas ir izdarīts, tā tas tagad ir, viņi ir iesaistīti un, eh, kā jau mēs zinājām, Marķē kundze tagad mums izskaidros, viņa ir liba referente, izskaidros tātad. Uh, cik lielā mērā viņa vēlas uh, sekot šai procedūrai, lai sasniegtu šo komitejas noteikto mērķi. Pēc diskusijām mēs balsosim, lai nokonstatētu, kāda ir komitejas pozīcija par procedūru. Matiekons, vai jūs gribat izskaidrot savu nostāju? Jūs par reglamentu jautājumu gribētu izteikties? Pēc Matjē kundzes tad uzklausīsim Nodarbinātības komitejas priekšsēdētāju Bereses kundze. Matjē kundze, lūdzu jums vārds. Lūdzu, Matjē kundze. Priekšsēdētāji, paldies, dārgie kolēģi. Pēc balsojuma plenāra sēdē decembrī par man ziņojumu attiecībā uz vienotu atļauju tika nolēmts nosūtīt tekstu uz komisiju Kā jau jūs to sacījāt, balsojot uz 56. pantu, trešo punktu regulā, eh, reglamentā. Pēc sazināšanās ar likumdošanas koordinācijas eh, dienestu un plenārsēdes dienestu, konkrēt Donstonu kungu, lūk, mums tika norādīts par procedūru. 56. punkts, 3. pants skaidri norāda citēju, ka tad, kad tiek nosūtīts uz komisiju teksts, kompetentā komiteja lemj par uh, piemērojamo procedūru un ziņo parlamentam mutiski vai rakstveidā noteiktajos termiņos, kas nevar pārsniegt divus mēnešus. Tā tad Lībe komiteja, kas ir kompetentā komiteja, izteikties par procedūras turpinājumu. Par tekstu saturu. Nodarbinātības komiteja būtu jāpievienojas ikvienam lēmumam par teksta daļu attiecībā uz tās kompetenci, kas būtu jāgroza, lai varētu panākt vairākumu konkrēti. Piedāvāju procesuālā ziņā pred, prezentēt mūsu komitejā ideāli februāra gaitā kompromisa priekšlikumu, kas ir balstīts uz plenārsēdes balsojumu, kurā atsevišķi elementi būs jāgroz, lai varētu gūt vairākumu. Piedāvāju, lai tās grozītās daļas eh, tiktu liktas uz balsojumu, un eh, pēc tam mēs varētu iekļaut daļu, kas netiek grozīta. Runājot par saturu. Pēc sazināšanās ar politiskajām grupām ziņoja, ka tikai atsevišķas grupas, kas ietilpst eh, Libe kompetencē, ir jāgroza, lai varētu panākt vairākumu. Attiecīgi, nodarbinātības komiteja nav jāpievienojas kompromisa teksta sagatavošanā, jo grozījumi, kas ietilps tās konferencē nobalsot kon, e, plenārsēdē, netiek grozoti. Tādējādi piedāvāju likt šodien uz balsojumu šo procedūras priekšlikumu. Ja piedāvātā procedūra tiek apstiprināta, tad piedāvāju grozījumu iesniegšanas termiņus identificētajai daļai. Uh, tiktu bez kavēšanās atvērts, un mēs varē, varētu tādajādi februāra sākumā balsot komitejā un iesniegt kompromisu eh, plenārsēdē februāra sesijā. Paldies, priekšsēdētāji! Before we hear from Pirms mēs uzklausām uh, nodarbinātības komitejas priekšsēdētāju. Nepieciešams precīzi noskaidrot, kuras ir konkrētās daļas iniciatīvai, par kuru jūs, kurā jūs mēģināt nodalīt priekšlikumu saturu, lai apzinātos, par kurām konkrētajām iniciatīvas daļām mums ir jābalso pēc procedūras. Jā, šeit ir runa par pāntiem attiecībā uz atbilstošiem dokumentiem un atbilstības tabulām. Merci, monsieur le président. Priekšsēdētāji, paldies. Paldies, ka uzaicināt mani, kā. Uh, eh, otras eh, komitejas eh, priekšsēdētāji, kas var strādā pie šī dosie. Mēs Kopīgi norakstījām, uzrakstījām vēstuli Lēnis kungām, kurā mēs darām zinām mūsu komiteju viedokli šajā sakarā. Vēstuli sagatavota 2010. gada 8. martā, kurā norādīts, ka pirmā nodarbinātības eh, eh, eh komitejas eh, kompetence attiecībā uz apsvērumiem 9, 12, 15, 16 tāpat arī pirmā punkta ievad teikumu un 13. punktu eh, ir ņemam vērā. Tad, kad es skatos, kāds bija balsojums plenārs sēdē Matieku un ziņojumā 12. decembrī, šis priekšlikums tika galīgajā balsojumā noraidīts, jo galīgais balsojums 306 balsis par 350 pret 26 saturās Un e, tādējādi Matiekons balsojums e, tika noraidīts un tautas partijas grozījumā tika atkal pārņemta padomis pozīcija. Tādējādi tika pieņemts 30 grozījumi Matiekona ziņojumā. Ja aiz manis varētu apklus, būtu ļoti labi. Un 15 e, no šiem grozījumiem attiecās uz manis identificēto daļu, e, kas bija pamats mūsu nolīgumam, kurā mēs saņemam Lēnas kunga atbalstu. 15, tādējādi, 15 grozījumi, kas tādējādi ekskluzīvi attiecas uz mūsu referenta Alessandro Serkas darbu, konkrē, īpaši attiecas uz to punktu, kas ir e, priekšlikuma pašā centrā konkrēti. Otrais, trešais pants pār direktīvas pielietojumu sfēru no vienas puses un 12. pantu uz atsevišķu e, e, sociālo tiesību izslēgšanu. Un šajos apstākļos, priekšsēdētāji, manuprāt, tā ir jūsu atbildība, ja vai vismaz eh, konstitucionālo lietu komitejas atbildībā atzīt to, ka ņemot vērā globālo līdzsvaru tām, kas tika apstrīdēts eh, galīgajā balsojumā nevarētu tikt atsāktas sarunas tikai balstoties uz e, Libe komitejas kompetence, bet Macie kundze tā kā tā visai neprecīzi identificē tos pantus, kurus vēlas pārskatīt, norādīja, ka tā. Ta Eh, attiecas uz atbilstībām un korelāciju tabulām. Tātad tīri tehniskām un juridiskām problēmām, kas nekādā veidā neatiecas uz priekšlikumu pēc būtības. Un šajos apstākļos priekšsēdētāji, manuprāt, jums vajadzētu konsultēties ar nodarbinātības un sociālo lietu komitejas eh, pirms jebkura lēmuma virzīt lietu tālāk un pārbaudīt, vai plenārsēdes balsojumā Eh, komiteja pēc būtības, kompetentā komiteja, vai tai nevajadzētu ņemt vērā tās bažas, ko pauž eh, asociētā komiteja. Šajā sakarā es vēlos atgādināt eh, abas vēstules, ko es jums nosūtīju 3. un 18. janvārī, kurā tiek jums atgādināt, cik lielā mērā nodarbinātības komiteja uzsver, ka tā vēlas palikt asociētā pusē attiecīgajā teksta daļā E, kas tika ievērojami grozīta, ņemot vērā tautas partijas iesniegtos labojumus un grozījumus un sarunas padomē. Visbeidzot, par 56.3. pantu interpretāciju, manuprāt, mēs nevaram lasīt šo pantu, nesaistot to ar 50. pantu, kurš skaidri norāda to, ka asociētā komiteja ir kompetenta visā pirmā lasījuma gaitā, un šeit mēs vēl aizvien esam pirmajā lasījumā, un jā, e, e, e, mēs ievērojam lietu kārtību, tad mums ir jā, jānodod šis jautājums izlemšanai AFKO komitejā. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju paust nodarbinātības komitejas viedokli si, si, si vous l'autorisez. Ja atļausiet, varbūt jūs uzskatīsiet par noderīgu e, kādā mūsu debašu brīdī, brīdī, kas acīm redzot radīsies, dot vārdu referentam, jo referenti no jūsu puses e, ir jau izpaudusi savu pozīciju. Je vous suggère, écoute. Es um, piedāvāju uzklausīt vispirms koordinatorus un pēc tam uh, referentus. Serkas kaut. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu iesākumā pateikties par iespēju e, uzstāties šajā sanāksmē Mūsu priekšā ir svarīgs temats, kas attiecas ne tikai uz šo komiteju, bet arī uz citām Eiropas parlamenta komitejām, un tāpēc domāju, lēmums, kas ir pamats uh, re referentes Matķa priekšlikumam, Eh, kuru jūs iz, eh, izlēmāt pašu savu risku eh, lemt par jautājumiem, kas attiec uz citām komitejām, kas nekad, ne, par jautājumiem, kas nekad netiek skatīt šajā komitejā, jo attiec uz citām, manuprāt, tas ir ārkārtīgi bīstami un smagi, jo mm, priekšlikumā, ko es tikko nolasu, tiek apstiprināts, ka E, nodarbinātības komiteja turpina būt piesaistītā komiteja, bet tajā pašā laikā sagrozot reglamentu, mēs tiekam pilnībā izslēgti no šīs e, asociācijas. Tā praksē e, mēs tiekam pilnībā svītroti no asociācijas, kam piekrita abas komitejas, un to es saku abu nodarbinātības koordinātoru vārdā, ka precedentu dēļ mēs nekādā veidā nevaram pieļaut to, ka tas notiek priekšsēdētāji, ja es būtu pretējā situācijā, ja es būtu no eh, kompetentās komitejas un Libe būtu asociētā ar kādas direktīvas palīdzību, tad nekād. Es nekad nebūtu varējis iedomāties, ka atrisinātu konfliktu otrajā komitejā ar balsojumu savā komitejā. Es domāju, ka tā ir ārkārtīga atbildība, lai ka e, tiek apspriesti temati, kas e, nekad nav apspriesti un par, šo kom, e, par kuriem šī komiteja ir nekompetentā. Es domāju, ka tas radīs nevajadzīgu konfliktu starp abām komitejām. Šeit nav runa par balsojumu plenārsēdē, bet lai mēs varētu uh, saglabāt balsojumu. Un es domāju, ka mēs varam visu atrisināt, nepārkāpjot reglamentu, neradot konfliktu starp abām komitejām. es aicinu jūs nebalsot neko nodarbinātības eh, komitejas ietvaros, jo rīt situācija var atkārtoties, bet pilnīgi pretēji, un tā nebūs jums patīkamā. Tāpēc mums vajadzētu no šāda veida eh, debatēm izvairīties. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, man ir ļoti ilga eh, parlamentārā pieredze gan manā valstī, gan Eiropas parlamentā. Un vienmēr esmu ļoti jūpīgi izturējies pret tādiem jautājumiem, lai vairākums ne E, nomāktu mazākumu viedokli. Nevienā parlamentā nekad nav balsojums par inter, e, interpretāciju kādam e, reglamentam pēc vairākuma viedokļa. Jautājumu šeit atrisina juristi un strīdus atrisina rakstveidā. Un eh, strīdus nerisina ne ar telefona zvaniem vai pilnīgi neskaidrām atcaucēm. Priekšsēdētāji vērš jūsu uzmanību, jo mēs šeit runājam par, eh, eh, par jautājumiem, kur atsevišķas valstis, atsevišķas spēki mēģina domākt mazākuma viedokli. Šeit ir runa par Libe komiteju un vairākumu balsojumu. Priekšsēdētāji, jūs gribat rīkoties no spēka pozīcijām. Jums būs spēks, bet jums nebūs taisnība, ja jūs, ja jūs eh, šādi rīkosieties. Paldies! Gracias, señor Serkas. Serkas kungs, paldies. Tagad uzklausīsim koordinators. Been... Redzēju, ka cilvēki cēla rokas. Vispirms Morājas kungs, lūdzu. Um, chairman... Priekšsēdētāji, Es runāšu Libe komitejas uh, un grupas vārdā, bet es gribētu tādu plašāku jautājumu apskatīt. Uh, ceru, ka citas grupas to novērtēs. Pirmais jautājums saskaņā ar 58. pantu, trešo punktu, Matjē kundze ir taisnība, mēs esam vadošā komiteja un nosūtīšana atpakaļ komitejai ir bijusi pamatota, viņai ir jāuzsāk politiskas diskusijas ar ēnu referentiem un tā tālāk, viņa ir tikusies ar Serkas kungu, un tas ir noticis, tā ir politiska diskusija, un tā tas ir. Un tomēr, tad, kad mums ir darīšana ar likumdošanu un ar legālo migrāciju, šādiem dokumentiem, kur ir būtiska asociācija ar uh, nodarbinātības komiteju saskaņā ar 50. pāntu, un nodarbinātības komiteja pasaules uh, pāntus iesniedz un balso par tiem, un pēc tam uh, mūsu komitejā to, tie tiek iesniegt plenāru sēdē. Tad, kad tas notiek, mums vajadzētu saprast, ka tāda pati procedūra būs attiecībā uz citiem uh, Uh, migrācijas dosjē, piemēram, par sezonas strādniekiem un arī tagad par vienoto atļauju. Ja mēs uh, radīsim situāciju, kurā mēs neievērojam 50. pāntu pirmajā lasījumā, tad tā tiešām būs tāda mākslīgi radīta situācija. Vienalga, kāds būtu uh, galīgais politiskais nolīgums, mums vajadzētu ļaut notarbinātības komitejai būt asociācijai komitejai un iesniegt komitejas grozījums un arī plenārsēts grozījums. To mēs varam darīt tikai tad, ja ievērojam šo procedūru. Un gribētu lūgt citām politiskajām grupām skatīties ne tikai uz uh, vienotās atļaujas tagadējo politiku, bet uh, raudzīties uz to, lai nodarbinātības komiteja būtu asociētā komitejā attiecībā uz visiem šiem dosjē nodarbinātības uh, un migrācijas jomā. Nodarbinātības komitejas priekšsēdētāji tiešām uh, cenšas arī panākt, lai mēs saprastu, ka 50. pāns ir jāņem vērā. Koordinātori nodarbinātības komitejā un juridiskais uh, vērtējums arī ir tāds, kā to pauda uh, nodarbinātības komitejas priekšsēdētāji, bet tas nav politisks apgalvojums, ko es šeit izsaku, tas ir uh, tīri loģisks secinājums, kā mums ir jāstrādā ar nodarbinātības komiteju. Un politiskos apsvērums vajadzētu nodalīt no tā, kā mēs sadarbojamies ar Nodarbinātības komiteju. Un es ieteiktu respektēt šo te viedokli, proti īsi atlikt šo uh, balsojumu, lai varētu saņemt uh, juridisku skaidrojumu par to, kā pirmajā lasījumā vajadzētu ņemt vērā 50. pāntu. Mana izpratne ir tāda, ka mums to vajadzētu ņemt vērā pirmajā lasījumā, un Nodarbinātības komiteja bija jāiesaista uzreiz šeit 50. pāns mākslīgi tik ignorēts, bet es gribētu, lai tiktu noskaidrot šie noteikumi. Tātad aicinu atlikt balsojumu, saņemt juridisku skaidrojumu, un tad balsosim par procedūru nākamnedēļ, ja tas būtu iespējams. Paldies! Mrs. Weber. Weberskundze. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu atgādināt visai komitejai, ka šīs nav pirmās debats, kas mums ir par šo dokumentu, pēc tam, kad tas tika noraidīts plenārsēdē. Un man tas ir jāpasaka, jo es negribu, lai tie kolēģi, kas nebija klāt pirmajās debatēs, kas mums bija Liba komitejā, lai viņi domātu, ka mēs rīkojamies bezatbildīgi. Mēs ļoti labi zinām, par ko mēs runājam toreiz tika izlēmts, ka mēs prasīsim juridisko uh, analīzi no juridiskā dienesta. Šo atzinumu saņēmām, un šis uh, ieteikums bija ļoti skaidrs, ka mums ir jārīkojas saskaņā ar to, ko mums ieteiks referente. Viņai, tas ir viņas mandāts piedāvāt procedūru, un tad Par šo procedūru tiks balsots Libe komitejā. Tātad. Diskusijas par to, vai nodarbinātības komiteja šeit iesaistīt vai nē, tas jau tika apspriests Liba komitejā. Es pilnībā saprotu, ka mums šī sadarbība balstījās uz 50. pāntu, bet uh, tikai ierobežots aspektu skaits tika skatīts nodarbinātības komitejā. Matie kundze jau veica izmeklēšanu un konstatēja, ka tie aspekti, kas uh, ir debatējami un uh, kas arī izraisīja plenārsēdē noraidījumu šim ziņojumam, tie ir libe kompetencē. Tātad šajā uh, ziņā, manuprāt, mēs esam pilnīgi tiesīgi uh, Uh, rīkoties, kā piedāvāja Matjē Kunze, un skatīt šo dokumentu Libe komitejā. Tāda būtu mana reakcija uz to, kas te tik līdz, uh, līdz šim tik teikts. Paldies. Būs utilkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Līdzīgi kā iepriekšējā runātāja, es pilnībā respektēju nodarbinātības komiteju un cilvēkus, kas šodien šeit pārstāv nodarbinātības komiteju, bet es domāju, ka šeit ir divi skaidri jautājumi, kam ir jābūt pilnīgi skaidriem arī turpmāk. Pirmkārt, procedūras jautājums un otrs būtības jautājums. Izteikšos par katru no šiem punktiem jo, manuprāt, būtu nepareizi šīs divas lietas sajaukt. Tagad par procedūru. Dažkārt dzīvē tā notiek, ka kādam ir jāizlemj, un par noteikumiem, par reglamentu, par 56. pantu, trešo punktu reglamentā, eh, tur tiek skaidri teikts, kura komiteja ir atbildīga par to, Uh, kādu procedūru izvēlēties. Šajā pantā ļoti skaidri ir teikts, ka tā ir atbildīgā komiteja, kurai būtu jāizlemj par procedūru. Tas nav uh, komiteja konflikta jautājums, tas ir uh, skaidrs reglamenta punkts, pāns, kas nosaka, kurai komitejai ir jāpieņem lēmums par procedūru. Šeit nav nekādu problēmu ar uh, reglamenta interpretāciju. Mums nav jāvēršas pie AFKA komitejas, uh, ja pants uh, reglamentā ir pilnīgi skaidrs un skaidrā valodā uh, mums saka, ka atbildīgā komiteja ir tā, kurai ir jāpieņem lēmums. Un mēs visi zinām, ka atbildīgā komiteja ir Libe komiteja. Neatkarīgi no 50. panta. Uh, Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka Lība komiteja ir kompetentā, jeb atbildīgā komiteja, un tāpēc mums ir lā, jālēmj par to, kādu procedūru izvēlēties. Pēc būtības mēs visi zinām, ka bija zināmi iemesli, kāpēc plenārsēdē šo ziņojumu noraidīja un kāpēc vairākums to neatbalstīja. Mēs visi varam varbūt atšķirīgu interpretāciju šeit sniegt bet skaidrs ir tas, ka iemesls, kāpēc balsojums bija negatīvs, bija papildus dokumentu jautājums, un tas ir jautājums, kas uh, pilnībā piekrīt Libe komitejai. Pat pēc būtības ir skaidrs, ka jautājums paliek Libe jautājums. Ar to es negribu teikt, ka uh, nodarbinātības komitejai neļausim darboties viņu kompetencēs noteiktajos pantu kontekstā. Bet viņu kompetences jau ir respektētas. Mēs šodien nelēmjam par būtību, šodien mēs lēmjam par procedūru. Un runājot par procedūru, Lībe komiteja ir tā, kas ir atbildīgā. Noslēgumā, kolēģi! Man šķiet, ka ja kaut kas ir skaidrs, tad eh, nav jāmēģina to mē interpretēt no jauna, jo tas padarīs to visu vēl neskaidrāku. Mums ir jāvirzās uz priekšu, jo termiņš tuvojas, un eh, šajā jautājumā, kad mēs varētu vēl sasniegt pirmā lasījuma vienošanos, tad mums tas ir jāmēģina darīt, un labāk būtu to noslēgt agrāk nekā, par vēl, nekā vēlāk. Paldies! Mr. Kirkhope. Kirkhope kungs. Priekšsēdētāji, gribētu pilnībā piekrist tam, ko teica Saimons Busutils un Vēbers kundze. Man tiešām šķiet, ka tas ir pilnīgi skaidrs, ka pozīcija ir tāda, kā viņa teica. 58. pāns skaidri runā, bet tas nav tikai pāns, kas uh, mums palīdz, bet tas arī nosaka, kā mums jārīkojas. Un ja mēs nesakosim 56. pantam šajā jautājumā, tad, manuprāt, mums varētu būt grūtības nākotnē līdzīgos jautājumos. Nodarbinātības komitejai ir dota sava iespēja, viņiem ir bijušas debatas un uh, spiedienu punkti uh, un tie punkti, kādu, kur dēļ šis uh, jautājums tika noraidīts manuprāt, ir tikai Liba komitejas kompetencē. Par to nav nekādu šaubu. Mēs uh, uh, neievērot savus pienākumus, ja nerīkotos tā, kā nosaka šis pants. Es pilnībā atbalstu Bustilkungu un Vēberskundu šajā jautājumā. Mums kā komitejai vajadzētu izrādīt atbildīgu rīcību un uh, rīkoties šeit tā, kā mums tiek uzdots rīkoties. Paldies priekšsēdētāji. Citas grupas, kas vēl nav pauduši savu viedokli šajā procedurālajā jautājumā, tās arī gribētu uzklausīt lūdzu. Ernstas kundze. Jā, es biju ein bisschen verwirrt. Esmu drusku apjukusi, jo es pieteicos, un tas bija pašā sākumā. Jā, bet konstatēju, ka šajā telpā ir uh, ārkārtīgi atšķirīgi viedokļi un reglamenta interpretācijas. Tā es gribētu konstatēt. Nodarbinātības komiteja abi tās pārstāvji skaidri pateica, ka ir jāņem vērā dažādi reglamenta punkti un nevis tikai viens pāns. Ja tas tā ir, tad, eh, ja šis šāds svarīgs dokuments, kas var kļūt arī par precedentu, ir nepieciešams skaidrība ieviest par reglamentu mūsu darbību šeit Lības komitejām. Man tas pašlaik šķiet ļoti mulsinoši, ļoti atšķirīgi, atšķirīgi viedokļi, kas ir uh, politiski noteikti. Es šodien negribu pieņemt lēmumu. Es gribu skaidrību procedūrā. Tādēļ īstenībā nemaz nevarētu būt cits ceļš, kā ceļš uz uh, juridisko dienestu. Mums vajadzētu to uzklausīt, radīt skaidrību šeit viss nav atkarīgs no vienas nedēļas. Mēs vēlamies skaidrību, jo mēs arī citos gadījumos iespējams rīkosimies tāpat. Tādēļ mēs nekādā gadījumā šodien nepiekritīsim šim priekšlikumam. Nevis nerunājot par tā saturu. Otrais aspekts. Man ir liels problēmas ar to, kādas priekšlikumas Maķie kundze ieteica kā pamatu grozījumiem. Manuprāt, to tā nevar darīt. Turklāt es to gribu pārbaudīt, ko jūs šeit nosaucat par punktiem. Arī tam mums ir vajadzīgs laiks, arī mūsu politiskās grupas ietvaros. Un noteikti cities politiskās grupās arī ir līdzīgi. Ir jāparaugās, kas tas ir par pamatu, kur jūs šeit esat nosaukusi. Trešais. Nevar būt tā, ka nodarbinātības komiteja netiek iesaistīta tā būtu liela kļūda arī nākotnes eh, lēmumiem, kas tiks pieņemti. Jā, radīsies šādas situācijas, eh, kāda bija plenāsēdē attiecībā uz vienoto atļauju sniegšanu. Bija arī grozījumi un eh, par reglamentu bija tāda skaidra sasaiste ar to, kas ir nodarbinātības komiteja. Protams, ka ir jāņem vērā, jāiesaista. Es arī nesaprotu to ne procedurāli, ne politiski, jo mēs eh, tagad it kā aizsargājamies ar reglamentu, bet es to nevaru saprast. Mūsu priekšlikums ir ļoti skaidrs. To pārlikt, uzklausiet juridisko dienestu, un tad, tā kā viss būs noskaidros, pamats būs noskaidros, tad pieņemt lēmumu. Mr. Tavares. Tavareškungs, lūdzu. Pavisam īsi priekšsādātāji. Mēs uzklausījām Bēresas kundzes teikto. Uh, tie ir jāņem vērā šī izteikuma, bet tas nav tik vienkārši. Dzirdējām arī izteikums par parlamentāro sadarbību, ko teica Serkas kungs, sadarbības starp komitejām. Tie ir svarīgi punkti un tie jāņem vērā, jo, protams, mēs varam atkal izrādīties šādā pozīcijā. Mūsu balsojums plenāra sēdē tiek interpretēts šādā veidā. Man liekas, ka Matjē kundze domā, ka uh, lietas, par kurām balsojām, uh, iedars Lība kompetencā. Uh, Un es gribētu arī atsaukties uz Busitulkungu teikto. Viņš teica, ka ja kaut kas ir skaidrs, tad mums uh, tam ir jāsako, bet ja kaut kas ir tik skaidrs reglamentā, ja Libeja ir tik lielā mērā taisnība uh, šajos uh, jautājumos, tad mums nevajadzētu baidīties no tā, ka mēs varētu saņemt AFCO komitejas kaut kādu negatīvu atzinumu. Mums vajadzētu ar viņiem konsultēties. Uh, Un es neatros, ka būtu redzējis uh, atzinumu no juridiskā dienesta par šo jautājumu. Arī sociālisti nav uh, redzējuši šādu atzinumu. Ja šāds atzinums pastāv, tad tomēr nevajadzētu balstoties tikai uz to šodien balsot. Tāpēc atbalstu Klodmāra Aizs pozīciju, ka šis balsojums ir jāatliek. Zaļo vārdā. Okay, th Labi, paldies priekšsēdētāji. Man arī ir jāpauž intereses. Esmu ne tikai ēnu referente pilsoņu brīvību komitejā, bet esmu arī koordinātori savai grupai nodarbinātības komitejā. Tātad uh, sapratīsiet, ka tas ir tāds visaptvarošs skatījums, vai arī tur ir konflikts. Un tomēr es gribētu piekrist eh, daudz kam, kas tika jau teikts, runājot par eh, šī jautājuma rūpīgu izskatīšanu, jo tas ir precedents. Un mēs zinām, ka būs arī citi ziņojumi šajā pakotnē par dažādiem imigrācijas politikas aspektiem, Un ļoti daudzi no šiem aspektiem ir būtiski saistīti ar eh, strādāšu, ar darba tiesībām un ar sociālajām tiesībām. Tas būtu nodarbinātības komitejas kompetencē. Viena no lietām, kur mēs varējām nu, izmantot šajā diskusijā eh, starp divām komitejām, mēs varētu mm, mēs varējām organizēt vēl vairāk diskusiju starp uh, abām komitejām, lai uzklausītu viens otru, jo man ir ļoti skaidrs, ka tie jautājumi, kas te tika izlēmti par aptvērumu, Uh, būtiski ietekmēja viedokli cilvēkiem nodarbinātības komitejā attiecībā uz to, kā, uh, kā traktēt šīs te vienotās atļaujas mērķi. Šāda diskusija būtu bijusi noderīga. Un manas grupas pozīcija ir tāda, ka mēs gribētu lūgt pie tā atgriezties nākamnedēļ un tad pieņemt galīgo lēmumu, jo tad mums būs bijusi iespēja uh, Uh, papētīt 50. un 58. panta saistību. Varbūt, ka mēs nonāksim pie tādas pašas pozīcijas, kā to ieteica referente, bet šeit ir skaidrs, ka ir tāds kā, zināms, satraukums par to, ka mēs varētu radīt precedentu šobrīd, un pēc tam nākotnē mēs izrādīsimies tādā kā slazdā. Varbūt, ka cits risinājums būtu piemērotāks. Now, there's some Lūdzu. Paldies priekšsēdētājs pieteicos par reglamentu, un ja diviem, ka uzreiz nedabū vārdu, gribētu to tikai tā piebilst. Gribētu uzsvērt, ka vienīgi, ka šeit runāja par realitāti, bija kolēģi Weber, kolēģis Buzutils un kolēģi Kirkop. Reglaments ir ļoti skaidrs un nepārprotams, tādēļ es šeit uh, pieprasu balsojumu par šo dokumentu nevis vairāk diskusijas, bet es pieprasu balsojumu. Čik. Senjor Serkas. Serkas kungs. 30 sekundos, senjor prezidents. Pusminūte priekšsēdētājs, lai pateiktos komisijas dāstumu un par iespēju būt godīgi mūsu vidū. Argumentācija pēc būtības, jo to, jo to norādīja Busutilkungs. Bet. E, Viņam ir taisnības. 156. pantā, 3. Mm, punktā šeit nav runa par komisiju pēc būtības, bet uh, jēdziens kompetentā kom, uh, komiteja. Un tāpēc vispārējā argumentācija ir tāda, par ko uh, priek, nevar izteikties pārējie kolēģi. Tāpēc aicinu pārlasīt 56. panta trešo punktu. Ja ir divas kompetentas komitejas E, tad, neats, e, tad tādā gadījumā nevaram mēs izmantot šo pantu. Paldies e, priekšsēdētāji. Es domāju, ka būtu vērts uzklausīt. Bija vērts uzklausīt viedokļus, jo šeit mēs redzam kon viedokļu kontrastu jautājumā, kas ir, kas ir tik svarīgs, bet kur ir šādi juridiski strīdi lasot 50. un 56. Eh, panta trešo punktu mūsu parlamenta reglamentā. Es domāju, ka mēs esam uzklausījuši. Eh, tos, kuri ir par, lai kompetentā komiteja varētu turpināt eh, procedūru, un esam uzklausījuši tos, kuri atgādina, kā kompetence par eh, jautājumiem pēc būtības par vienoto atļauju ar 50. panta. 50. Eh, pantu ir dalīta, piesaistot eh, nodarbinātības komiteju, kas ir novedis pie diskusijas par trešo daļu, par pantiem, kas tiek atgādināti šeit. Un uh, ne tikai diskusiju par precedentu, kas varētu veidoties, bet par to, ka pietrūkst skaidrības attiecībā uz šo abu pantu juridisko interpretāciju. Ir atšķirīgi ceļi, lai šo punktu skaidrotu. Šeit tiek skaidrots juridiskais dienas atgādināja AFCO komitejas kompetenci, lai skaidrotu noteikumu un procedūru piemērošanu. Bija koordinatori, kuri aicināja tagad balsot par procedūru, un koordinatori, kuri aicināja atlikt uz vēlāku laiku to. Tāpēc es aicinu izveidot pirmo balsojumu, vai mēs atbalstām balsojumu par Lībe komitejas priekšlikumu maķ, maķ, atlikt uz vēlāku laiku to par vienu nedēļu. Tādā veidā mēs varētu paskaidrot šo juridisko punktu. Tajā pašā laikā aicinot nodarbinātības komiteju paskaidrot, vai tā uzskata, ka vajadzētu atvērt diskusiju par pantiem, kas ir tās kompetencē. E, trešo pāntu nodarbinātības komitejā. Bet vispirms liekam uz balsojumu to, vai mēs balsosim par procedūras jautājumu tagad vai pēc nedēļas, vai atliksim to uz vienu nedēļu. nedēļu. E, tādējādi mēs varētu uzzināt, kāda ir vairākuma Libe e, komitejā viedoklis par Mateo kundzes eh, dokumentu. Tagad liekam uz balsojumu, vai mēs liekam šo matieko un ciņiem uz balsojumu šobrīd, vai liekam uz nedēļu? Atlikt uz nedēļu. Ja es pareizi saprotu, ja es pareizi saprotu. E, ja es pareizi saprotu, tie, kuri vēlas balsot tagad ceļ roku, un pret ir tie, kuri ir e, aicina atlikt balsojumu uz vēlāku lai mēs varam apspriest, eh, lemt šo jautājumu nākamajā sanāksmē Lībē komitejā. Tie, kuri eh, vēlas balsot tagad, ceļ roku par. Ceļ roku pret tie, kuri grib balsot pēc nedēļas. Sākam balsot. Sākam balsot. I don't have a voting card. Ranas kārtas, bet jūs, eh, es ceru, jūs pieskaitīsiet man balsu. No? No. Beidzam balsot. Vēl notiek balsojums. Tagad beidzam balsot. 27. Eh, pār 20 pret, neviens neaturas. Līdz eh, tādējādi mēs balsojam par procedūru. Eh? Matie? Matie kundze. Je souhaitais Gribēju sacīt dažas lietas atbildot uz daudzam, daudzajiem um, izteikumiem, kas uh, atskanēja starp 10. janvāru un šodien, kad atgādināja Vēbers kundze, ir notikušas sēnreferents sanāksmes, kuras es organizēju Tāpat arī mēs varējām apspriest ļoti daudz ko. Es tikos ar Alejandro Serkasu, e, ar vairākiem citiem kolēģiem, un mēs esam konsultējušies ar likumdošanas koordinēšanas dienestiem. Mēs no precizējām ja procedūras jautājumu. Tā nav procedūra, kur es gribēju īstenot viena pati, to es gribēju pateikt. Tāpat arī es gribēju pateikt, ka es nevēlos pieskarties no darbinātības pantiem. Uh, jo ar grupu mēs radām politisku vairākumu. Tā tad tie panti, kas attiecas uz nodarbinātības daļu, es nedzirdu, ko jūs sakāt, saka runātāja, panti, kas attiecas uz nodarbinātības komiteju, katrā ziņā netiks mm, skarti. Voilà. Un es arī vēlos sacīt, ka plenārsēde izteicās pār Eh, pielietojuma sfēra ļoti skaidri, ne jau tikai Libe komiteja izteicās. Plenārsēde izteicās par visiem grozījumiem, pat ja galīgais balsojums bija skaidrs un balsis pietrūka, katrā gadījumā plenārsēde par grozījumiem izteicās ļoti skaidri. Merci, Madame Mathieu. Paldies, Matija kundze. Un mēs Tagad pāriem pie balsojuma, kā to piedāvāja referente Matjēkundze. Vai mums vajadzētu turpināt saskaņā ar procedurālo interpretāciju, kas ir skaidrota no Matjēkundzes puses? Lasot kopā 50 un 56 pāntu trešo punktu. Mums būs otrais balsojums viņas priekšlikums sakarā. Tie, kuri piekrīt, balso par, tie, kuri nepiekrīt, balso pret. Sākam balsot. Now the vote is closed. Balsot beidzam. Again, 27. 27 par 20 pret. Priekšlikums tiek pieņemts. Darbie kolēģi, the last point in the order of the day? No, no. but the next one will have to be postponed. Dear colleagues. Dargie kolēģi, mums vēl ir divi punkti, kas ir jāizskata stundas laikā. Tātad lūdzu, kolēģi, esiet uh, tomēr aktīvāki sadarboties. Yeah. Really? Got... Tātad mums ir pusstunda tikai atlikusi, un vēl ir jāizskata divi punkti, tāpēc es tiešām jūs lūdzu sadarboties. Tagad skatīsim 17. punktu regulas, eh, ar ko izveidoja Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības darba valstu ārējām robežām, Frontex grozīšanu. Tātad te ir runa par Frontex. Referents mums ir Saimons Busutils. Un mums jāapspriež iesniegtie grozījumi par šo Frontex ziņojumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš bija 14. decembris, un tikai iesniegti 185 grozījumi. Esam saņēmuši arī galīgo atzinumu no DRO AFET komitejām. Tas tika pieņemts 13. janvārī, un tagad došu vārdu mūsu referentam. Tad varbūt uzklausīsim arī komisiju un prezidentūru. Un pēc tam došu vārdu deputātiem, kas gribēs izteikties debatēs. Lūdzu, būs tilkums jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ka devāt man vārdu. Es eh, sniegšu pavisam īsu ievadu. Uh, Darbs Liba komitejā ir daudz vieglāks, ja eh, tik daudz deputāti iziet ārā no telpas. My... Es jums jūtu līdzi. Ļaujiet man sākumā pateikties visiem tiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Es pats iesniedzu 68 grozījumus par sākotnējo ziņojumu un citi deputāti iesniedza vēl 186 grozījumus, un kopā tie ir 254 grozījumi. Tagad uh, es sāku nožēlot, ka aicināju viņus iesniegt grozījumus, bet, nu, tas man tagad ir jārisina. Bet nopietni runājot, gribētu pateikties visiem, ka tik lielu interesi cilvēki izrāda par šo dokumentu. Man jau ir bijusi virkne sanāksmi ar ēnu referentiem, un mēs plānojam vēl tikties. Uh, jo tas man varētu palīdzēt nonākt pie vienotas un spēcīgas pozīcijas, kuru varētu atbalstīt vairākums politisko grupu. Un tagad īsi par uh, tiem grozījumiem, kas ir iesniegti, bet uh, pēc tam gribētu labprāt uzklausīt arī komisijas un padomas reakciju un uzklausīšu arī kolēģi jautājumus. vissvarīgākais eh, grozījuma kopums runā par pamattiesību jautājumu, kā jau tas bija sagaidāms. Es gribētu šo grozījumu bloku sadalīt eh, trijos eh, blokos, trijās, tri, trīs tipa grozījumos. Ir pirmā pieeja, kuru izvēlos es, Tautas partija, kā arī Alde grupa, kas ir pieeja, saskaņā ar kuru mums vajadzētu uh, paust vienu skaidru deklarāciju, skaidri pasakot, ka pamatiesības vienmēr ir jāievēro šai aģentūrai. Un ar to arī vajadzētu pietikt. Tā ir pirmā pieeja. Ir otra pieeja, kura vēlas uh, atsauci uz pamatiesībām ie, ie, iekļaut jebkurā, gadrīz visos pantos. Eh, un tā ir pieeja, kurai sako goja grupa un zaļā grupa. Ir vēl trešā pieeja, kas eh, ir tāds kā eh, kompromiss vai līdzsvars starp šīm divām pozīcijām, un to piedāvā sociālistu grupa. Un balstoties uz to, man jāsaka, ka Man uh, patīk ALDE grupas uh, iesniegtais grozījums par pamatiesībām, kuri uh, iesaka izveidot padomdevēju valdi, kura būtu tiesīgi sniegt konsultācijas šajos jautājumos. Bet man patīk arī daži šīs te papildu atsaucas uz uh, pamatiesībām atsevišķos pantos, ko iesniedza sociālistu grupa. Tātad es ceru, ka mēs varēsim atrast saprātīgu kompromisu par šo jautājumu, lai mēs varētu sūtīt ļoti skaidru signālu, un es domāju, ka šajā punktā visas grupas ir vienotas, ka mums ir jāsūta skaidrs signāls, ka pamatiesības mēs uztveram nopietni. Mēs zinām, ka uh, aģentūra ir ārējo robežu aģentūra. Mēs zinām, ka var rasties humanitārā situācija, kas eh, ir saistīta ar pamatiesībām, bet mums ir jānodrošina, lai pamatiesības aģentūra vienmēr ievērotu. Otrs uh, temats, kas iezīmējas grozījumos, skar vadlīniju jautājumu, tātad Frontex vadlīnijas. Ir eh, kolēģi, kas vēlas iekļaut atsauces uz vadlīnijām, kuras, kā mēs zinām, šobrīd skata Eiropas kopiena tiesa un cerams, ka drīz tiks eh, pieņemts eh, spriedums par to uh, likumību. Runājot par būtību, man uh, nav iebildumi pret tā, ka mēs atsaucamies uz šīm vadlīnijām. Man tomēr liekas, ka formāli mums uh, nevajadzētu Eiropas Savienības likumdošanā iekļaut atsauci uz padomas lēmumu, par kuru šobrīd vēl spriež kopiena tiesa. Ja mēs to darīsim, tad mēs riskēsim iekļaut uh, šeit atsauci uz padomas lēmumu lēmumu, kurš tad tiks pasludināts par uh, spēkā neesošu, varbūt kopien tiesa tā nospriedīs. Uh, par datu aizsardzības jautājumu par to ir mazāk grozījumu nekā man šķita, ka būs. Un joprojām nevar izlēmt, vai tas ir labi vai slikti, bet um, tas ir skaidrs, ka nedaudz grozījumu tikai tika iesniegt par datu aizsardzību. Un tomēr es esmu um, gatavs sagatavot kompromisa grozījumu par šiem te datu aizsardzības grozījumiem, ņemot vērā pēc iespējas uh, vairāk kolēģu bāžas. Runājot par aprīkojama iepirkšanu un līzingu, runājot ar uh, ēnu referentiem, sāku saprast, ka šķiet, ka ir tāda plaša vienprātība uh, mm, atbalstīt šo pozīciju. Runājot par atpakaļ uzņemšanu, par atgriešanos, mums arī vajadzētu dot mandātu Frontexam um, īstenot labprātīgu atgriešanos un ne tikai piespiedu atgriešanos. Šobrīd nav panākta vienošanās grupu starpā, un tas līdz ar to joprojām ir neatrisināts jautājums. Uh, Un visbeidzot par eh, trešajām valstīm un nolīgumiem ar trešajām valstīm. Šeit visas grupas vēlas nodrošināt, lai būtu skaidra demokrātiska kontrole attiecībā uz to, ko aģentūra dara. Vispārīgi, bet jo īpaši attiecībā uz trešajām valstīm. Es zinu, ka tas būs problemātisks jautājums padomēji, bet uh, Eiropas parlamentā šeit ir vienot nostēja. Ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos. Tas bija tāds vispārīgs ieskats grozījumos, un, kā jau teicu, noteikti vēl tikšos ar ēnu referentiem gan individuāli, gan grupā, un uh, labprāt uzklausīšu kolēģu, komisijas un padomas reakciju. Paldies! Paldies, Būsutilkungs, vai komisija vēlētos īsi izteikties? Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. President. Priekšsēdētāji, paldies. Vispirms vēlos pateikties referentam par kvalitatīvo ziņojumu uh, un šiem ievadvārdiem, kas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi runājot par perspektīvām vienošanās panākšanai. Tā ir komisijas prioritāte. Un Vēl jau vairāk Grieķijas situācija pasvītro nepieciešamību virzīties uz priekšu, lai mēs varētu labāk ieviest Frontex darbību. Es nevaru šobrīd paust, izpaust pilnībā komisijas pozīciju par ikvienu grozījumu un darīt jums to zinām, taču es gribētu dažus punktus tomēr komentēt. Pirmkārt, no komisijas puses mēs eh, plaši atbalstām referenta domu par Eiropas Savienības robežu kontrolas sistēmu, kas Eh, sa apvieno Rabit un Frontex eh, kopīgo, mm, eh, kopīgos pūliņus. Tas nozīmē uzturēt spēkā priekšlikumu operatīvo vērtību, varbūt mazāk koncentrēt uzmanību uz nosaukumu un marķējumu operatīvā puse ir svarīgāka. Un šajā sakarā es gribētu atgādināt to, ka nevarēs Eh, eh, skatīt atsevišķu rabit regulu, kas detalizētā skata rabit mehānismu, taču šajā etapā eh, tas mums juridiski nekavē iet pa referentu piedāvāto ceļu. Tālāk par personas datiem es varu atsaukties tikai uz komisijas neseno paziņojumu par iekšējo drošības stratēģiju un ka mēs esam gatavi atbalstīt un palīdzēt E, e, ikvienā kompromisā, ko var rast starp parlamentu un padomi grozījumiem šajā sakarā. Paldies! Nē, jūs nepabeidzāt. Jā, vēl daži vārdi. Un pār brīvprātīgu atgriešanos mēs esam atvērti šīm domām. Mūsuprāt, Frontex, Frontex jau skata brīvprātīgas atgriešanās jautājumus, tad, kad mēs runājam par kapacitātes veidošanas procentiem dalībvalstīs. valstīs Un es domāju, ka š... mums būtu vēlami un izdarāmi šeit piesaistīt eh, Frontex. Tālāk par pamatiesībām, kā jūs zināt, eh, tā bija prioritāte komisāram stiprināt pamattiesību aspektu Frontex juridiskajā uh, ietvarā, un mēs esam atvērti šajā sakarā turpmākajam progresam, paturot prātā to, ka šie turpmākie grozījumi ir jāsaskaņo ar pilnvaru sadalījumu, kāds varētu veidoties starp aģentūru dalībvalstīm. Tādējādi tas būtu viss no manas puses. Vēlreiz vēlos pasvītrot to, ka mēs esam pilnā jūsu rīcībā Lībe komitejai, lai mēs varētu panākt pirmā lasīma vienošanos starp visām trim institūcijām. Paldies! Vai kāds gribētu izteikties? Kas ir šīpēm sūtēniku? Paldies, um, priekšsēdētāji. Paldies, ka varam paust savu viedokli. Runājot par deputātie sniegtajiem grozījumiem. Vispirms gribu sacīt Buzapili kungu ziņot, jo mēs uzskatām par ļoti labu sākumu punktu un varam balstīties uz šo ziņojumu un ceram, ka varēsim piedāvāt kompromisu uh, no mūsu puses tāpat arī uh, Vairāki deputāti jau mums pauda, ka esat apņēmušies novest līdz galam šo regulu, lai varētu izveidot efektīvāku Frontex aģentūru. Mēs pilnībā piekrītam. Buzutilkunga priekšlikumiem, kurus atbalsta Lībe grupa. Tā tad tikai viens pants attiecas, atsaucas uz uh, pamatiesību ievērošanu, savukārt otrajā eh, pantā, pirmajā punktā, mēs piekrītam jaunajam priekšlikumam, kā arī vairākumam dalību valstu. Pēdējā Frontex sanāksmē mēs eh, eh, eh, paudām atsevišķas iebildes, varu apstiprināt, ka vairumu da, priekšlikumu dalību valstis pieņemt, daļa no šo, šo, šiem priekšlikumiem jau ir iestrādāts kontekstā, un es ceru, ka 11. februārī mēs jau būsim sasnieguši um, etapu ļoti tuvu pieņemamajam tekstam. Mēs strādājam pie kompromisa priekšlikumiem e, no prezidentūras puses, kas varētu būt pieņemami visiem. Mēs piekrītam priekšlikumiem attiecībā uz. materiāla īri un iepirkumiem, un arī piekrītam parlamenta tiesību paplašināšanai attiecībām ar trešajām valstīm. Protams, ir riska analīze, kas ir um, konfidenciāli dokumenti, un mēs apzināmies, ka konfidenciāli slepenos dokuments ir tehniski, jums ir grūti darīt zināms, taču Ungārijas prezidentūra darīs vislabāk ko tas spēkos, um, lai, tie, lai jūs to varētu saņemt. Ņemot vērā lielo runātāju skaitu debatēs, lūdzu izteikties vienas minūtes laikā ikvienu, jo mums ir 12. E, pēc šīs sanāksmes e, koordinatoru sanāksme. Tāpēc lūdzu mēģiniet iekļauties e, minūtes laikā. Gijoms kundze. Vienas minūtes laikā būs grūti. Atvainojiet, ko jūs gribējāt, vai nevajadzētu uzklausīt afet referentī, kura jau ir prezentējusi savu dokumentāru lietu komiteju, lai mēs varētu uzsākt savu diskusiju. Manuprāt, tā bija paredzēts, un tas būtu diezgan veiksmīgi, lai mēs veicinātu debatas lūdzu. Lokbīlers kundze. Thank you, uh, Mr. Č Paldies, priekšsādātāji. Jā, AFET komitejā mums bija, mūsu galvenais uzdevums patiesībā bija raudzīties, kā šo ziņojumu varētu veidot tā, lai aģentūra uzlabot savu darbu un pildīt savus uh, saistības attiecībā pret cilvēku tiesībām. Mums ir komisijas priekšlikums, kas atsaucas uz cilvēktiesību aizsardzību kā uz prioritāti, un to mēs arī dzirdējām no komisijas, bet mēs uzskatījām, ka šis priekšlikums bija ļoti ierobežots un nesistemātisks, tāpēc mēs iesniedzām daudzus grozījumus un vienojāmies afetā, ka ir jāizveido saistoši mehānismi un jāizmanto ekspertīzes pamatiesību jomā, piemēram, pamatiesību aģentūru un arī augsto ANO cilvēktiesību komisāru. Un mums tādējādi izdevās panākt analīzi aģentūras darbībai. Un šajā izvērtējumā Tagad katreiz tiks pievienots pielikums Frontex ziņojumam. Nepieminēšu visas vienošanās, ko mēs panācām, bet uh, viena bija ļoti laba tādā izpratnē, ka mēs vienojāmies, ka kāda Frontex operācija var tikt apturēta, ja tiek uh, pa konstatēts pamatiesību vai starptautisko tiesību pārkāpums. Tātad Jūs redzat arī šos dažādos grozījumus, un es aicinu jūs tos ņemt vērā. Jo komisāra prioritāte ir attīstīt Frontex mandātu tālāk, vairāk iemeslu dēļ, un viens no iemesliem ir tas, ka viņu darbā ir trūkumi cilvēktiesību jomā. Un, manuprāt, ir labi dzirdēt, ka Komisija ir gatava arī jauniem grozījumiem šajā jautājumā, un nevajadzētu tikai vienu pantu ar atsaucu uz cilvēktiesībām, jo cilvēktiesības un pamatiesības ir jāiekļauj visur. Arī dzimumu atsauc vienmēr tiek iekļaut. Paldies! Yes, Vai jūs uh, pateicāt visu, ko gribējāt? Labi, Gijoms kundze. Jā, paldies. Gribētu arī pateikties Simonam Būsutelam par viņa priekšlikumiem un um, patīk <clears throat> arī, kā viņš strādāja ar ēnu referentiem, un to mēs arī turpināsim. Un uh, gribētu arī uzsvērt, uh, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Neiedziļināšos detaļās, pieskaršos tikai atsevišķiem jautājumiem, jo jābūt īsām diskusijām. Un uh, galvenie principi jau tika pieminēti. Pamatiesības, protams, ir ļoti būtisks punkts. Daudzi to ir minējuši. Ir jāraugās, ka varbūt uh, jāveido atsevišķs pāns vai arī visur uz to jāatsaucas. Uh, Manuprāt, vajadzētu sākotnēju pantu ļoti konkrēti par pamatiesībām, kas eh, dotu tādu signālu visam šim tekstam, eh, norādot, cik svarīgs ir pamatiesības eh, šajā tekstā un arī citur. Un galvenie punkti arī ir minēti šajā ziņojumā. Uh, Tās ir eh, operācijas jūrā, tās ir apmācības darbības, kur vajadzētu šīs atsauces. Un kad mēs runājam par eh, kontaktu eh, personām, tad komisijas priekšlikumā ir izņemta atsauce. Un Lohpīlers kundzes atzinums arī šeit mums dod labu ievirzi vajadzētu veidot ļoti skaidru juridisko ietvaru un uh, panākt to, lai pamatiesības tiktu ievērotas uh, Frontex darbībā. Par personas datiem. Busutilkunga ziņojumā par to ir runa. Bet es nezinu, kāda šeit ir motīvi, jo uh, Ma, man liekas, ka Frontex mandāts nav uh, apstrādāt personas datus. Es saprotu, ka viņu uzdevums ir uh, sargāt ārējās robežas un nevis cīnīties pret starptautisko noziedzību. Turklāt, ja mums, uh, mums vajadzētu izmantot uh, Tātad, ja būtu šī te personas datu izmantošana, tad vajadzētu šeit ļoti skaidru un striktu ietvaru noteikt. Un, uh, runājot par demokrātisko kontroli, runājot par kvantitatīviem aspektiem un arī kvalitatīviem aspektiem, runājot par uh, labprātību atgriešanos. Esmu ļoti skeptiska par šo mandātu, kas ir dots Frontexam par labprātīgu atgriešanos. Tur ir runa arī par ceļojumu dokumentiem. Tika minēti citi temati uh, - pirkšana vai līzings. Uh, piezīme vienkārši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 des compétences de Frontex euh, au travers de la proposition. Gumam, ņemot vērā sākotnējos būtībā eh, priekšlikumus, mēs labi saprotam eh, jautājumu būtību, taču mums ir jāturpina strādāt pie daudziem skaidrojumiem. Mēs esam jau to iesākošie, ņemot vērā Frontex atbildības, un es domāju, ka mēs varēsim atrast pareizo risinājumu, lai panāktu vienošanos. Bene. Signora Wikstrom. Wilkstroms, kundze. Much, Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribētu pateikties jums, Busutil kungs, par eh, ļoti labu darbu šajā svarīgajā jautājumā. Un gribētu paust pateicības vārdus arī visiem ēnu referentiem, kas piedalījās visā šajā procesā. Es arī gribētu uzsvērt eh, to, cik svarīga ir cieša sadarbība mūsu starpā šajā parlamentā, lai varētu izveidot tādu visaptvarošanu struktūrētu tekstu, lai skaidri paustu mūsu nostāju uh, padomē komisijām pašam Frontex. Daudzi grozījumi ir iesniegti, un uh, ņemot vērā, ka šis ziņojums ir tehnisks, ir svarīgi nesasteigt lietas. Ir svarīgi, lai visi mūsu lēmumi būtu pieņemti pamatoti, uh, un lai mēs panāktu kompromisus, kurus atbalst, var atbalstīt visas grupas, lai parlamenta viedoklis būtu spēcīgāks šajā jautājumā. Daudzus svarīgus jautājumus kolēģi jau pieminēja, es minēšu tikai dažus, tad piemēram, Busutila kunga ieteikums uh, Eiropas uh, uh, robežsardz sistēmu kā tādu arī nosaukt. And it's welcomed also by Frontex to make this change. I think that we should not get. Es nedomāju, ka mums vajadzētu iesaistīties debatēs par tādiem sīkiem jautājumiem. Uh, Ir daudz svarīgākie jautājumi, kas ir jārisina, piemēram, cilvēktiesības, datu aizsardzība un tā tālāk. Kā garantēt uh, to, lai Frontex aktivitātes, uh, aktivitātēs uh, aģentūra vienmēr pirmajā vietā nostādītu pamatiesības? Tāpēc jau mēs uh, vispār nācām klajā ar šo ideju iesniegt šādu lielu grozījumu ko varētu tālāk paplašināt. Es to saprotu, bet mēs gribam tiešām uzsvērt, ka visi robežsargi, kas strādā Frontex, viņiem ir jāapzinās, cik svarīgi ir ievērot pamatiesības un pamatbrīvības. Viņiem ir uh, vajadzīga uh, attiecīga apmācība par pamatiesībām, un mums ir jānodrošina, lai viņi varētu vislabākajā veidā uzņemt migrantus, kas šķērso Eiropas robežas, un uh, tas būtu viņu apmācībā jāiekļauj, lai um, atpazītu, kur ir patvērumu meklētāji un vienmēr respektētu viņu cilvēktiesības. Es domāju, mēs varētu vēl piestrādāt pie šiem grozījumiem, lai nodrošinātu to, ka šīs tiesības tiešām tiek respektētas. Es atbalstu AFET atzinumu, par kuru nesen tika balsots, un īpaši gribu atzinīgi vērtēt faktu, ka viņi nomainīja nelegālos imigrantus pret neregulārajiem imigrantiem, tātad ir illegal, irregular, un um, es ceru, ka šī komiteja arī atbalstīs šos viņu grozījumus. Politiska apsvērumu dēļ cilvēki nekādā ziņā nedrīkst būt, nevar būt nelegāli, bet viņi var būt eh, nelikumīgā veidā var uzturēties Eiropas Savienībā. Es ceru, ka tur varēsim arī labi sadarboties. Bene, prima passare la parola al prossimo. Labi, un pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam jāatgādina, ka vēl ir septiņi manā sarakstā Tāpēc aicinu nepārsniegt pusotru minūti. Vielen Dank. Ernsts Kundze, paldies. Vispirms gribētu teikt paldies Busutilkungam. Rēta, kad ir gadījies uh, tik labās uh, ēnu referentu uh, tikšanās piedalīties, uh, tur bija patiesa diskusija, tika apsvērts un arī no politiskajām grupām visi video tika ņemti vērā. Patiešām ļoti liels kompliments no manas puses. Mūsu tēma nav nekāda cita, nekā tā, ko nosauca eh, mani kolēģi. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs vienots mm, paziņojums par pamatiesībām, cilvēktiesībām, kā ievērot cilvēktiesību problemātiku. Es varētu iedomāties, ka apsvērumos varētu varbūt, kā pateikt, un tad būtu pāns, pamatpāns par to, Un es domāju, ka mums tomēr būtu jāparaugās visā tekstā kopumā, kurās vietās ir obligāti nepieciešams vēlreiz iekļaut noteikti formulējums par cilvēktiesību problemātiku. Manuprāt, mums vajadzētu visiem saglabāt atklātu nostāju. Tas bija pirmais punkts. Otrais mēs par brīvprātīgu atgriešanu, ka to varētu iekļaut mandātā, es drusim to paraudzījos un kāda ir noskaņa mūsu vodskā grupā, mēs kaut ko tādu noraidām. Manuprāt, nevajadzētu šīs lietas sajaukt un uh, paraudzīties, kas ir Frontex mandāts. Tas šeit neiederas. Un mēs uh, šādu mandāta paplašanāšanu neatbalstīsim. Mana problēma, un to es jau arī toreiz teicu, ir, ka jēdziens Frontex un atbalsta grupa uh, un pilnīgi it kā pazūd. Mēs esam Eiropas Savienības robežasardzības sistēmā. Es uzskatu, tas ir sarežģīti, jo, protams, kopumā mums ar Frontex ir problēma, ja mēs raugāmies uz tā kopīgo uzdevumu. Es domāju, ka to tā nevarētu darīt. Un pēdējais, ko vēlos teikt, ir mums par tehnisko aprīkojumu īsti nav izpratne. Es ceru, ka nākamajā ēnu referentu sanāksmē kaut ko varēs par to noskaidrot Šeit ir vēl vesela virkni jautājumu, bet es varbūt visus negribētu nosaukt. Paldies. Senā flotra. Lotras kundze, lūdzu. Eh, merci. Paldies. Atsaucoties uz to, ko jau teica Simons Busutils, uh, ļoti pamatot. Viņš teica, ka cilvēktiesību jautājums ir centrāls jautājums uh, Frontex regulā, un es nedomāju, ka mums vajadzētu izvēlēties starp tādu vispārēju klauzuli vai arī atsauc uz to katrā pāntā. Protams, ka vajag šādu vispārēju klauzuli, bet vajag arī um, mehānismus, darbības mehānismus, kas būtu pragmātiski un uh, ļautu mums būt drošiem, ka cilvēktiesību klauzula uh, varētu tiešām tikt ievērota. Runājot par Tunisiju, mums ir cilvēktiesību klauzula šajā nolīgumā, kur cilvēktiesības ir pamatā mūsu sadarbībai, bet tas viss ir darbojies vairāk kā desmit gadus ar diktatūru. Tātad šī klauzula ir, bet ir jābūt arī garantijas mehānismiem, kas darbībā arī nodrošinātu to, ka cilvēktiesību pārkāpumi uh, tiek, eh, par to tiek ziņots, ka tas notiek, un tad eh, tie tiek risināti šie jautājumi. Un otrais punkts ir atbildības jautājums. Visu laiku ir tāda neskaidra situācija attiecībā uz eh, to, ko mēs varam pārmest dalībvalstīm, ko varam pārmest Frontex, ko varam pārmest Frontex darbiniekiem. Uh, Mana grupa izsaka priekšlikumu, kuru es gribētu jūs lūgt izskatīt. Tas nav mūsu pašu iztēles auglis, bet eh, konsultējoties ar ekspertiem pie tā nonācām pie 245.46. panta, un ar tur mēs mēģinām skaidrot atbildību gadījumos, kad eh, aģentūra īsteno kādu operāciju, uh, līgama ietvaros ar uh, kādu valsti. Un gadījumā, ja šī operācija, kuru vada uh, Frontex, uh, nav līguma ietvaros, tad mēs mēģinām šeit noskaidrot uh, situāciju, uh, kura joprojām ir tāda neskaidra. Tātad tiek palielinātas uh, pilnvaras. Uh, bet netiek noskaidrota atbildība. Tas ir mīnus šajā pārskatīšanā. Jā, es jau to izbeigšu ir apmācības jautājumi, riska analīzes jautājumi, operacionāla plānu jautājumi, vadlīnija jautājumi. Tas viss ir eh, prevencija, rīcības kodeks, tie visi ir elementi, kuri ir paredzēti, lai novērstu traģēdijas. Ja nav neatkarīga novērtēšana un novērošana, tad mēs nevaram cerēt, ka uh, realitātē tiešām tiks ievērotas cilvēktiesības un tiks aizsargāti cilvēki, kas prasa patvērumu, jo tas ir tas svarīgākais gadījums. Es vēlētos, lai referents eh, ņemtu vērā šos ieteikumus, kas nav deklarācijas par cilvēktiesībām, bet eh, tie būtu mehānismi, kas būtu izmantojami visās eh, darbībās, ko veic Frontex. Paldies. Papa Nikolau kungs, lūdzu. Aizstu, Paldies, Paldies. Jā, paldies priekšēdētāji. Ar lielu uzmanību es uh, sekoju šai diskusijai. Esmu arī grozījumus, kas ir tikuši iesniegti precīzi izlasījis. Jūs zināt, ka Grieķija ir valsts, kas pat labam ir zem, ļoti liels spiediens aizmā citām dalību valstīm. Un šajā īsajā laikā kas man ir atvērts, gribētu izteikt dažus īsus komentārus. Pirmkārt, gribētu pateikties Buzutil kungam par šo lieliski veikto darbu. Šis ziņojums patiešām ir uh, lielisks pamats, lai Frontex varētu tikt stiprināts, lai Frontex varētu sasniegt labus rezultātus lai mēs varētu nodrošināt savas robežas. Domāju, ka esam vienās domās visās politiskajās grupās. Gribētu pasāstīt par to, kas ir noticis pa šo laiku Grieķijā. Ja jūs šodien Grieķijā jautātu, kāds ir lielākais Eiropas ieguldījums, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju, tad Daudzi noteikti teiktu, ka nav pietiekami solidaritāte. Un kāda izskatās šī praktiskā solidaritāte Eiropā? Un tas ir būtībā Frontex. Frontex devās uz Egeju reģionu, tur veica operācijas, nodrošināja robežas ar Turciju, panāca ļoti labus rezultātus, tādēļ Frontex pie mums tiek uztverts kā zīme, kā Eiropas solidaritāte darbojas. Grītijā mēs uh, sekojam dažādām operācijām, kuras veids Frontex. Mēs neesam dzirdējuši nekādas sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem, kopš Frontex šajā valstī darbojas. Nav bijuši nekādi uh, iesniegam nekādas sūdzības, tas nozīmē, ka Frontex veids patiesi konstruktīvu ieguldījumu, lai aizsargātu robežas un nodrošinātu tehnisko aprīkojumu. To šeit gribēju pateikt. Priekšētātē kungs, mēs visi esam vienoti viedoklī, ka Frontexu vajadzētu atbalstīt un stiprināt. Tādēļ mums to visu nākotnē vajadzētu veidot vēl efektīvāk. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms. Saka Strasser kungs, gribētu izteikt eh, savu apmierinājumu, kā visas citas politiskās grupas arī tika apmierināts ar eh, Sēmu un Busutilu. Mēs arī esam apmierināti. Es gribētu jūs uzaicināt biežāk pārņemt arī viņa satura nostādnes. Tas būtu ļoti labi. Tagad par eh, saturu. Uh, Tur ir runa par Frontex stiprināšanu. Protams, tam ir jākļūst efektīvākam, ir jābūt eh, labākām iespējām rīkoties, un tādēļ ir nepieciešams, lai Frontex varētu strādāt arī personīgiem datiem, protams, ņemot vērā stingros datu aizsardzības notiekumus, kas mums ir. Protams, ņemt arī, ņemot arī vērā pamatiesības. Es domāju arī, ka vidējā periodā raugoties mums vajadzētu darīt visu, lai Frontex vērtējumā un iespējams arī Eh, Schengenas sistēmas uzraudzībā, lai Frontexam būtu būtiska loma. Kas attiec uz komisijas tekstu, par to mēs domājam, ka par daudz Frontex vēl ir atkarīgs no Eiropas komisijas piekrišanas sniegš, sniegšanas. Eh, Eiropas komisija šajā vadības līmenī tur ir divas bāzes, un tas nodrošina uh, uh, arī kopīgo budžetu. Manuprāt, Frontexam šeit vajadzētu atstāt elastīgākas iespējas. Paldies! Grazie, signora Keller! Paldies, Kellers, kundz, lūdzu! Paldies par cilvēktiesību pārkāpumiem un Frontex operāciju Grieķijā. Mums, piemēram, Vācijas uh, ierēģi ziņoja par šokējošu situāciju, kādā jādzīvo bēgļiem. Tie bija robežsargi un arī cilvēktiesību komiteja Vācijas parlamentā vai vismaz viņa priekšsādātājs devās uz šo robežu un ziņoja par eh, situāciju, kas tiešām nebija diezko lieliska. Jā, tā bija Frontex operācija. Man ir vienkārši jautājums komisijai. Cik es saprotu, komisija vēl nav īpaši noteikusi nekādus datu aizsardzības nosacījumus eh, savā priekšlikumā, jo viņi teica, ka šobrīd mēs neieliksim uh, nekādus uh, šādus notacījumus, jo da, uh, dati nav jāapstrādā nemaz Frontexam. Un tagad uh, ir grozījumi. Vai tas nozīmē, ka jūs tagad esat mainījuši viedokli, ka jūs vēlties, lai Frontex varētu apstrādāt personas datus? Kolēģa Koratsa Bild. Kratsa Bildes kundze. Uh, like to... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu tikai jums atgādināt, ka par uh, C operāciju, ko veids Frontex, tika pieņemts lēmums un bija vienošanās visās politiskajās grupās, ka šeit ir vajadzīgi skaidri noteikumi, lai risinātu iespējamus uh, jūras um, gadījumu atrisināšanu. Šobrīd ir arī procedūra Eiropas tiesā, un tika teikts, ka mēs jaunajā Frontex regulā to skatīsim, un te nu mēs esam. Esmu iesniegus grozījumu par to, un es gribētu lūdzu kolēģis to atbalstīt. 70. grozījums tas ir. To es gribētu ielikt uh, likumdošanas rezolūcijā un nevis uh, regulā, lai respektētu procedūras, un man ir prieks, uh, Saimon, ka tu piekrīti pēc būtības, ka ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Paldies! Bene, grazie. Avevo pure io qualche considerazione brevissima. Mi... Paldies, droši vien. Un arī vēl būtu daži komentāri. Es arī pieteicos runāt. Vispirms es vēlētos arī pateikt, cik ļoti es vēlos pateikties Simonam Busutilam un pateicu viņam par precīzo darbu, To visu ir atbalstījušas arī citas politiskās grupas. Aģentūra. Tā, protams, ir aģentūra, kas ir jāvērtē. Tur jāraugās, kādas ir izmaksas, kāda ir rezultāti, kas ir veikts. Tagad regula tiek grozīta, jo droši vien, ka situācija ir tāda, ka izlīdzināmi mehānismi nevienmēr labi darbojas. Es runāju par attiecībām starp atsevišķām dalību valstīm Frontexā. Komisija ir teikusi, ka ātra rīcība robežu reģionos ir svarīga, arī grozījumos tas viss ir iekļauts no otras puses. Dalību valstī ir jāsniedz iespējas rīkoties. Dalību valstīs šīs konfiscētās uh, lietas būtu labi, ja tas varētu izmantot attiecībā uz Frontex uzdevumiem, kaut arī nedrīkstētu aizmirst, ka vienmēr ir jādomā par cilvēku un cilvēku aizsardzību, tam ir jābūt centrā. Tagad vārds Simonam Busutilam un pēc tam arī īsa komisijai, bet ļoti konkrētam jautājumam, eh, ko Kalērs kundze uzdev komisijai. Thank you, Chair. Paldies, ļoti īsi. Eh, komisija nav mainījusi viedokli, bet eh, visam ir jābūt skaidram sākotnēji, kad mēs pieņēmām priekšlikumu. Mēs mm, atsevišķi, atsevišķi sarunu partneri norādīja, ka jāskata ir personas datu jautājums, un komisija izlēma eh, šo jautājumu skatīt dziļāk, un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc komisija neskatīja sākotnējā priekšlikumā personas datu jautājumus, bet kā norādīja komisārs, priekšlikuma pieņemšana pilnīgi skaidri norādīts, kā attiecīgajā brīdī mēs jautājumu skatiem pēc būtības un nepieciešamības gadījumā mēs varam atgriezties un piedalīties diskusijā, balsoties uz to sārakstu un inventāru, kas tika izveidots ar visām informācijas sistēmām, uh, Eh, kas, kur, eh, kuras būtu piemērojamas eh, tieslietu iekšlietu jomā. Un šobrīd, skatot, kā lietas attīstās, ir nepieciešami pilnīgi dabiski. Mums būs konstruktīva pieeja, bet es nedomāju, ka mēs var, ka var teikt, ka komisija ir mainījusi savu viedokli par šo konkrēto jautājumu. Paldies! Bene, Simon Buzut. Simons. Paldies priekšsēdētāji. Iesākumā es gribu pateikties visiem kolēģiem par eh, sirsnīgajiem vārdiem un apsveikumiem. Es domāju, ka ja vajadzētu um, tagad derēt par iespējamo dosie gala rezultātu, tad mēs visi būtu vienbalsīgi šajā um, komitejā. Taču mums ir tomēr eh, apzinoties, ka jautājums ir sarežģītāks, vēl notiks daudz diskusijas, bet es gribētu pie, tagad tam pieskarties eh, pāris konkrētiem jautājumiem par cilvēktiesībām. Es pilnībā pieņemu zināšanai Flotras kundze sacīto, ka ir nepieciešams eh, operatīvs mehānisms, lai varētu nodrošināt to, ka pamatiesības tiek uh, adekvāti uzraudzītas. Un šis ir iemesls, kāpēc man patika liberāļu grozījums, kurš paredz izveidot eh, konsultatīvo padomu, kur ietvērtu aģentus, to spēlētājus, kuri nav daļa no aģentūras. Tomēr esmu atvērts uzklausīt citus elementus un skatīt Loh Bīleris piedāvāto pārtraukt operācijas, ja tiek atklāti cilvēktiesību pārkāpumi. Par datu aizsardzību. Šeit es gribētu atsaukties uz kolēģi Silvijas Gijomas sacīto. Ir tiesa, ka atsevišķos jautājumos ir jāuzdod jautājums, kāpēc tādai aģentūrai kā Frontex būtu jā. Ja jāapstrādā personas dati. Jūs bijat kopā ar mums Varšavā, un aģentūra skaidri norādīja, ka par spīti visiem resursiem, kurus mēs eh, ieguldām, dažkārt tā nespēja izmantot informāciju, kas jau ir parokai, par kuru mēs eh, visi maksājam. Un tā kā tā nespēja izmantot, apstrādāt e, informāciju, tad tā nespēja īstenot arī savus mandātus tādējādi. Tā nav pilnīgi darboties spēļīga un efektīvi spēļīga arī savas nespējas dēļ apstrādāt datus, jo tā nav juridiski pilnvar to darīt. Tādējādi ņemot vērā iepriekš sacīto, es apsveicu un augsti vērtēju to, ka šī iespēja tiek, eh, eh, tiek piedāvāta un tiks skatīta, kamēr EDPS arī šeit paliek, un mēs domāju, ka mēs varēsim panākt labu vairākumu. Es domāju, ka mēs varēsim gult, gūt maksimālu atbalstu un uh, Protams, jāatceras Cecilijas Vikstroms sacīja to, ka tas krietni stiprinās parlamenta pozīcijas sarunās ar uh, padomi. Nebūsim naivi, kolēģi. Mums ir jāapzinās, ka padomi būs krietni vien minimalistiskāka nekā mēs par šo dosiju. Tāpēc, jo plašāks būs vairākums šī dosija sakarā, jo spēcīgāka būs mūsu pozīcijas sarunās ar padomu un. Uh, iespējams, ka mēs tik tiešām varēsim panākt eh, nu, vienošanos pirmajā lasījumā, jo, kā jūs sacījāt, Džordžus Papa Nikolas, mums ir nepieciešams teksts. Ne rīt, ne, ne, ne, ne pat šodien, bet tas bija vajadzīgs jau vakar. Tas vārdu sakot, mums ir nepieciešams ļoti drīz. Tagad daži vārdi sekretariātam un e, dāmai, kas sēž, e, kas sēž sekretariātā, jo bez jūsu atbalstā mūsu darbs nebūtu bijis iespējams. Es domāju, ka tagad eh, turpin priekšstādātājs. Mēs visi piekrītam, pē, it īpaši pēdējos piezīmei un ņemot vērā sacīto, ļoti dzīvo diskusiju gaitā. Es secinu, ka marta vidū mums ir jābūt orientējušam balsojumam šajā sakarā, un līdz tam laikam kolēģis eh, Busotils izmantos lieku, lai konkretizētu. Savu dokumentu es domāju, ka viņam būs iespēja sagatavot kompromisu grozījumus ar ANU referentiem. Un tagad mums ir vēl viens punkts darba kārtībā, bet tā kā mēs esam pārsnieguši um, sev atvēlēto laiku, es slēdzu parasto komisijas sanāksmi un aicinu palikt uz eh, brīdi vēl koordinatoriem. Jauku dienu visiem!